Proszę Państwa, rozpoczynamy pierwsze spotkanie. Dāmas un kungi, šī ir mūsu pirmā sanāksme 2017. gadā. Esam mazliet iekavējušies. Bet eh, visi vēlējās eh, savā starpā apsveicināties, novēlēt visiem laimīgu jauno gadu, vēlos pievienoties šiem apsveicējiem. Uh, gribu jums visiem novēlēt laimīgu jauno gadu. Un tagad sāksim ar parastajiem paziņojumiem. Pirmais punkts - darba kārtības pieņemšana. Šeit nekādu komentāru nav. Attiecībā uz priekšsēdētāju paziņojumiem vēlos jums teikt, ka šī sanāksme tiek pārraidīta tiešsaistē, un tūkojums ir pieejams 20 valodās, izņemot igauņu, maltiešu, slovāku un gēlu valodas. 26. līdz 29. decembras protokolu apstiprināšana notiks saskaņā ar parasto kārtību, un tagad pievērsīsimies galvenajam darba kārtības punktam. Uzklausīšana par uh, lauksaimniecības tirgu uh, darba grupas secinājumiem. Kāņie? Sākumā es vēlētos sirsnīgi sveikt uh, visus dalībniekus. Uh, vēlētos pateikties par to, ka viņi akceptēja mūsu uzaicinājumu un ieradās šodien. Sāksim ar komisāru Hoganu. Viņš bija šīs darba grupas izveidotājs. Viņš ir pie mums šodien ieradies, un es gribētu sveikt arī pārējos. Mm, pārstāvis no komisijas, un no citām institūcijām, kas arī piedalījās šajā ļoti uh, svarīgajā darba grupā. Tātad sirsnīgi sveicu visus uh, klātesošos. Uh jednocześnie bardzo Tagad e, par lietas būtību. Pasaules tirgi mums piedāvā ļoti daudz iespēju, taču tas viss ir atkarīgs no mm, dažādām svārstībām tirgos. Tas e, var novest pie cenu svārstībām. Uh, Mēs esam par to apspriedušies jau vairāk kārt. Taču mums vajadzētu arī papētīt iekšējo situāciju Eiropas Savienībā un jo īpaši iekšējā tirgū. Darba grupai tika doti vairāki uzdevumi, piemēram, eh, padomāt par tirgu caurdzamību, par uh, lauksaimnieku piekļuvi dažādiem tirgus instrumentiem. Ryzyka cenowego oraz ustanowienia odpowiednich. Un par nākotnes darījumiem tāpat arī uh, vajadzēja izvērtēt uh, iespējamo apdraudējumu cenām. Tas viss tika darīts ar uh, mērķi papētīt lauksaimnieku lomu pārtikas ķēdē. Tāpat arī darba grupai uh, tika dots uzdevums nodrošināt dažādas rekomendācijas lauksaimniekiem. Darba grupā piedalījās 12 dalībnieki. Visi bija ļoti pieredzējuši speciālisti. Šīs darba grupas priekšēdētājs ir Vērmankungs. Vakar uzzinājām, ka Vērmena kungs tiemžēl nevarēs piedalīties šīs dienas sanāksmē. Viņš ir sasirdzis. Viņu šodien pārstāvēs viens no darba grupas dalībniekiem. Ir ieradusies arī Juhašas kundze. Arī viņi darbojās darba grupā. Tāpat varētu gadīties, ka izteiksies arī citi darba grupas dalībnieki. Komisārs Hogans aicināja mūsu komiteju piedalīties šīs darba grupas darbā dodot savu ieguldījumu un daloties ar savu pieredzi. Mēs esam apspriedušies par šiem jautājumiem, un uh, šie jautājumi ir uh, iekļauti arī daudzos mūsu ziņojumos. Pašlaik esam sasnieguši jau mūsu mm, mandāta vidu. Galīgais uh, ziņojuma projekts tika prezentēts pagājušā gada novembrī. Tātad te ir runa par ziņojumu, ko gatavoja darba grupa. Šķiet, ka tagad ir pienācis laiks dot vārdu komisāram, jo tieši komisāram Huganam radās šī ideja izveidot šādu veidu darba grupu. Cik tālu saprotu, tad jums ir arī zināmas ministru domas par visām šīm idejām, un tāpēc es gribētu dot tagad vārdu komisāram. Vēlreiz sirsnīgs veids visus klātesošos, un tagad izteiksies komisārs Hogāns. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī par apsveikumu vārdiem, paldies par mm, sveicieniem jaunajā gadā. Eh, Ganāmie deputāti, dāmas un kungi, sākumā es gribētu oficiāli pateikties eh, komitejas eh, deputātiem par mm, paveikto 2016. gada gaitā. Es domāju, ka mēs visi varam piekrist, ka šī darba grupa ir paveikusi ļoti labu darbu. Uh, Un pateicoties darba grupas dalībniekiem, es eh, gribētu arī pieminēt, ka ir diezgan neparasti, ka eh, ļoti, tad ļoti neparasti, ka institūcijās darbs, kas tiek uzsākts jaunā gada sākumā, tiek veiksmīgi pabeigts jau līdz eh, šī paša gada beigām. Pirms iedziļināšos šī ziņojuma detaļās, es gribētu. Um, sniegt tādas vispārējas domas par vairākiem punktiem. Un es ceru, ka 2017. gads būs daudz veiksmīgāks lauksēmniekiem. Mēs ceram, ka cenas lēnām pieaugs. Mēs eh, redzējām, ka Pagājušajā nedēļā tika publicētas piena cenas uh, novembrim, un tās uh, vieš mūsos optimismu. Tomēr mums ir jābūt modriem, jo šī ekonomikas atvesļošanās ir diezgan trausla. Mēs ceram arī, ka 2017. gads būs labs gads lauksaimniecības politikai. Mēs ceram, ka kopā ar jums mēs KLP padarīsim vienkāršāku un piemērotāku lauksaimnieku vajadzībām. Uh, Es domāju, ka es varu paļauties uz šo komiteju, jo tā vienmēr ir bijusi konstruktīva pieeja. Eh, tā vienmēr ir vēlējusies sasniegt mērķus, kas eh, lauksaimniekiem ir būtiski. Tagad eh, par šīs darba grupas ziņojumu. Uzskatu, ka ir ļoti būtiski, ka mēs apspriežamies par šo ziņojumu tik agri, jau gada sākumā. Un, diemžēl, kā tika norādīts, Vērmana kungs nevarēja ierasties šodien. Viņš ir saslims ar gripu. Nav nekas nopietnas, bet, diemžēl, viņš nevarēja būt klāt. Viņš man aicināja mm, mm, pateikties jums visiem par līdzdalību un arī pārstāvēt šo darba grupu. Eh, pirms Ziemassvētkiem mēs eh, paveicām ļoti daudz šajā politikas jomā, un mēs ceram, ka eh, šis iesāktais darbs 2017. gada laikā tiks turpināts. Mums ir jāuzlabo lauksamnieku vieta pārtikas ķēdē. Novembrī Agri Markets darba grupā prezentēja savus secinājumus, un tas bija ļoti nozīmīgs solis. Kā jau es minēju, šis darbs tika paveikts pat ātrāk, un darbs tika paveikts ļoti labi. Šis jautājums ir, šis ziņojums ir ļoti detalizēts un arī praktisks. Šis darbs ir ļoti ticams, un mēs redzam, ka uh, rekomendācijas tiek uztvērtas ļoti pozitīvi. Tas tikai apliecina šī ziņojuma kvalitāti. 2015. un 2016. gadā komisija atbalstīja lauksaimniekus, mēģinot uh, nodrošināt to dzīvot spēju grūtajos tirgus apstākļos. Tika pieņemtas dažādas solidaritātes pakotnes un tika piešķirta 5 miljardi eiro, tāpat arī tika izziņoti 32 pasākumi, kas ļāva darboties arī īstermiņā. Tika izmantot arī ārkārtas pasākumi, ņemot vērā uh, ļoti lielās grūtības tirkū. Es gribētu arī pateikties par parlamentu izrādīto atbalstu lauksaimniekiem visā Eiropas Savienībā un pateikties arī par konstruktīvo atbalstu komisijas aktivitātēm, jo īpaši ir runa par īstenošanas un deleģētajiem aktiem, tāpat arī diskusijām par solidaritātes pakotni. Uh, Mēs eh, turpināsim mm, mēģināt palīdzēt lauksaimniekiem, taču šāda apjoma solidaritātes pakotnes noteikti nebūs ilgtspējīgas nākotnē. Ir skaidrs, ka Eiropas Savienībā ir daudz dažādi izaicinājumi attiecībā uz budžetu un arī citur. Kā jau es minēju, šīs pakotnes, jo īpaši šī 1,5 miljārdu pakotne, kas ir paredzēta mūsu lauksaimniekiem, uh, nāks kopā arī ar citiem pasākumiem. Mēs mēģināsim rast un veidot šādus ārkārtas pasākumus arī nākotnē. Jūs noteikti visi piekritīsiet, ka mums ir jāveido elastīgums lauksaimniecības nozarē, tā ir jāpadara spēcīgāka. Un tieši par to es arī runāšu savos paziņojumos 2017. gadā. Eh, Gīzena kungs vēlāk jums detalizēti pastāstīs par darba grupas rekomendācijām, bet eh, kopumā uh, uh, ir, tiek teikts, ka šī piegādes ķēde ir jāstiprina. Tāpat arī uh, secinājumi aicina izveidot jaunus noteikumus, lai vērstos pret negodīgu tirzniecības praksi. Tāpat arī ir efektīvi jāpiemēro uh, īstenošanas režīmi um, dalībvalstīs. Citas rekomendācijas attiecas uz palielinātu tirgus saurzmību, uz stiprāku sadarbību starp lauksaimniekiem, uh, lauksaimnieku piekļuvi finansējumam, kas ir jāvienkāršo, un tāpat arī riska menedžmenta rīku izmantošana. Attiecībā uz nekotiecību tirdzniecības praksi uh, vajadzētu Eiropas Savienībās līmenī pieņemt pamata tiesību aktus, lai nodrošinātu maksimālos maksājumu um, periodus un arī, lai uh, ieviestu uh, dažādus režīmus dalību valstīs. Tāpat tiek izteiktas arī um, rekomendācijas, uh, šeit atsaucos uz uh, jūnijā pieņemto ziņojumu, kas tika pieņemts ar 600 balsīm par, un šeit bija runa par negodīgu tirniecības praksi piegādes ķēdē. 2016. gada decembrī uh, Slovākijas prezidentūras laikā Eh, tika pieņemti arī vienprātīgi padomas secinājumi par lauksaimnieku lomas stiprināšanu pārtikas ķēdē. Arī šeit tika izteikts aicinājums pieņemt pamata tiesību aktus Eiropas Savienībā, lai konkrētu tirdzniecības praksi padarītu par nelikumīgu. Ministri ir piekartuši arī lielākai caurdzamībai eh, cenās un arī ir aicinājuši nodrošināt labāku sadarbību starp ražotājiem, lai lauksaimnieki saņemtu godīgu cenu par saviem produktiem. Tāpat arī 2016. gada decembrī pārtikas ķēdes pārstāvi no visām eh, dalību valstīm tikās augsta līmeņa forumā, kur tika runāts par pārtikas piegādes ķēdi. Eh, es kopā ar eh, saviem kolēģiem uzrunāju šo sanāksmi kur piedalījās um, ļoti daudz pārstāvju, īpaši no pārtikas pārstrādes industrijas. Uh, un viņi visi aicināja noteikt minimālos standartus negodīgai tirdzniecības praksē. Komisāra Bienkovska arī deva skaidru signālu, ka Eiropas Savienība ir apņēmības pilna vērsties pret eh, pastāvošajām barjerām pārtikas tirgū. Viņa uzskata, ka šāda negodīga tirdzniecības prakse nedrīkstētu parādīties nekur pārtikas ķēdē. Tas viss ļauj mums eh, virzīties uz pareizo pusi. Tagad politikas veidotājiem vajadzētu uh, um, strādāt tālāk. Šeit mēs nevaram atrast kaut kādu vienu līdzekli panacēju, bet mums ir jāpieņem daudzi un dažādi pasākumi. Ar šādu koordinētu rīcību mēs varēsim izveidot daudz spēcīgāku un izturīgāku lauksaimniecības tirgu un tādu pārtikas piegādes ķēdī, kas nodrošinās uh, visu cilvēku vajadzības. Uh, Mums ir jādomā par Eiropas eh, lauku reģionu pievilcīgumu un par to, lai lauku apvidi neizmirtu. Es domāju, ka eh, šeit eh, lauksainicības komitejā jūs tam visam varat piekrist. Es esmu pateicīgs lauksainicības komitejas priekšsādātājiem par to, ka tiek norganizēta šāda sanāksme, par to, ka tika uzaicināts arī Gīzenkungs Un šādā veidā, uzklausot visus speciālistus, mēs labāk sapratīsim, kā darba grupas secinājumus un rekomendācijas pārveidot realitātē. Es eh, labprāt piedalīšos šajās diskusijās un tāpat arī labprāt piedalīšos eh, jautājumu un atbilžu daļā, kas sekos pēc ekspertu uh, uzstāšanām. Paldies, komisāra kungs! Pirms uh, sāksim uzklausīšanu, es uh, gribētu sveikt mūsu vidū austriešu žurnālistus. Viņus ir uzaicinājusi Kostingers kundze. Jums noteikti būs daudz darāmā, tāpēc, ka Kostingers kundze ir ļoti aktīva deputāte. Un ir labi, ka žurnālistiem tiek piedāvāts tik plašs materiāls. Tātad sirsnīgi sveicam jūs šeit, Eiropas parlamentā. Tagad turpināsim darbu. Dosim vārdu Gīsena kungam. Uzklausīsim, kas viņam ir sakāms par darba grupas secinājumiem. Pēc tam ir paredzētas 5 minūtes ilgas prezentācijas. Uzstāsies Martins Merilts, kopas prezidents, Džozefs Planks, viņš ir Austrijas lauksainicības kameras ģenerālsekretārs. Reimonda kungs, viņš ir uh, apvienotās karalistes eh, Nacionālās lauksaimniecība apvienības prezidents. Uzstāsies arī Penīnga kungs, viņš ir profesors no Māstrihtas un Vāgeningenes universitātes. Bet vispirms, kā jau norādīju, izteiksies Gīzen kungs. Priekšādātā kungs, eh, komisāra kungs, dāmas un kungi, es arī gribētu visiem novēlēt laimīgu jaunu gadu, jauno gadu. Mēs eh, Uh, gribētu jums vispirms parādīt šo skaisto fotografiju, kur ir redzami visi uh, labie speciālisti, kas piedalījās šajā darba grupā. Uh, darba grupa tika izveidota pagājušā gada 13. janvārī, un jau tad tika norādīts, ka mums ir maz laika un ka mums vajag darīt visu, lai mēs izpildītu savus uzdevumus līdz norādītajiem termiņam. Tika uzaicināti ļoti dažādi speciālisti, kas pārstāvēja eh, dažādu zinātnes aspektus, administrācijas līmeņus, eh, pārtikas rūpniecību dažādās jomās, un eh, šis tāds ļoti labais sajaukums mums ļāva arī ļoti veiksmīgi strādāt. Tāpat arī esmu priecīgs, ka mums bija tik labs moderators. Bez šāda moderatora mēs nebūtu varējuši paveikt tik labu darbu. Uh, Mēs vēlam, protams, mūsu priekšādātājiem arī uh, ātru un veiksmīgu atveseļošanos. Un tagad es eh, gribētu runāt par kontekstu, eh, kāds bija mūsu uzdevumiem. Tātad 2015. un 2016. gadā bija krīze dažādās mm, pārtikas nozarēs, piemēram, piena un cūgaļas nozarē. Uh, Un tieši tāpēc mums vajadzēja spriest par dažādiem tematiem. Ehm, tika jau strādāts šajā augsta līmeņa ekspertu grupā, un e, mums vajadzēja paskatīties, e, kas tieši notiek šajā pārtikas ķēdē un kur mēs varētu mēģināt stiprināt lauksaimnieku lomu šajā pārtikas ķēdē, kā mēs varētu nodrošināt, lai viņi kļūst ietekmīgāki tirgū. Mēs uzskatām, ka patiešām šeit vajadzētu rīkoties, kā tas vēlāk arī parādīsies eh, tālākajās uzstāšanās. Uh, Mums bija astoņas sanāksmes mm, šajā darba grupā, un tad mēs arī pieņēmām secinājumus, kurus mēs nodevām tālāk komisijai 14. novembrī. Mēs gribējām, lai šis ziņojums būtu pēc iespējas lasāmāks, lai to varētu izmantot pēc iespējas plašāks lasītāju loks. Mēs gribējām arī. Mm, iedziļināties detaļās, bet nepadarīt šo ziņojumu pārāk tehnisku. Mēs gribētu, lai šo ziņojumu visi varētu izmantot. Un, kā mēs redzam, ka šī reakcija bija pozitīva, komisārs jau uz to norādīja, un mēs par to esam priecīgi. Nākamais, par ko es gribētu runāt, ir koncepcija, šīs vispārējās debates, ko mēs īsti uh, E, gribējām šeit iekļaut. Tātad mēs uzskatījām, ka vajadzētu iet mazliet tālāk. Mums vajadzētu nodrošināt to, lai e, šie tiešie maksājumi tiktu pēc iespējas ātrāk atsaistīti, lai e, kopējā lauksaimniecības politika būtu vairāk orientēta uz tirgu. Un tāpat arī mēs gribējām runāt par to, kas tieši notiek šajos piena un cūkuļas tirgos. Mēs redzam, ka pasāku pakotne nodrošināja uh, ļoti daudzus uzlabojumus, un tieši tāpēc tirgus ir mazliet atveseļojies, bet jebkurā gadījumā šis te konteksts mūs noteikti ļoti ietekmēja. Tāpat arī mēs gribējām saprast, kāda tad īsti ir šī lauksaimnieku loma un kā šie Uh, lauksaimnieki m, mm, ir organizēti uh, nozares organizācijās, dažādās savienībās un tā tālāk. Tas uh, savukārt ļautu uzlabot visu šo dalībnieku ietekmi uz pārtikas ķēdi. Tāpat mēs runājām arī par pilnīgi jauniem aspektiem, piemēram, par klimata pārmaiņām. Uh, Mēs redzam, ka pēdējos gados rāža ir ievērojami ietekmēta, tas noticis gan arī Francijā, gan arī citur. Tieši tāpēc mums vajadzētu meklēt jaunas aizsardzības formas. Mums vajadzētu paskatīties, kāda tieši ir lauksaimnieku loma, un to vajadzētu skatīt daudz plašākā kontekstā. Uh, Kā jau es iepriekš norādīju, mēs vēlamies, lai šī pozīcija būtu ticamāka un jūtamāka, un tieši tāpēc mēs gribam stiprināt šo lomu. Mēs eh, koncentrējāmies uz septiņām jomām, tad, tad mēs darbojāmies eh, dažādos semināros, mēs sākām ar tirgus caurdzamību, risku pārvaldību, tāpat arī par nākotnes darījumiem, un, protams, eh, ļoti svarīgi uh, bija arī eh, runāt par līgumiem, par to, lai tas viss skaidri parādītos uz papīra. Šeit mm, mēs redzam, ka pārtikas ķēdē līgumiem ir arvien lielāka loma. Komisārs jau par to runāja, proti negodīga tirzniecības prakse arī ir ļoti būtiska. Um, ehm, Tātad, protams, ir jādomā arī par pārstrādes uzņēmumiem. Uh, Un eh, varbūt eh, lauksamniekiem pašiem tas nav tik eh, labi redzams, bet sadarbības starp pārtiks apstrādātājiem ir ļoti būtiska. Protams, šeit pastāv arī konflikti, un tieši tāpēc ir jādomā arī par konkurences tiesībām. Mēs būtu vēlējušies, lai šeit būtu vairāk iekļauti tieši konkurences aspekti. Galu galā ir jāļauj pašiem lauksaimniekiem domāt par cenām. Mums ir uh, jāpaskatās, piemēram, kāda ir Vācijas pieredze. Un tieši šie stimuli mums šķiet ļoti būtiski. Un tāpat pēdējais punkts, kas ir ļoti būtisks, piekļuve finansējumam. Ņemot vērā pašreizējo situāciju lauksaimniecības jomā Eiropas Savienībā, šis ir ļoti būtisks punkts, tātad piekļuve finansējumam. Uh, Un eh, tagad es gribētu sākt ar punktu, kur mēs eh, iesakām eh, nodrošināt regulējumu un pieņemt lēmumus. Tātad lēmumi ir vajadzīgi šajos sarkanī krāsotajos punktos 1, 5 un 6. Pirmajā punktā mēs redzam jau uzlabojumus, tātad mēs redzam, ka statistika, piemēram, piena sektorā ir uzlabojusies. Tas pats arī attiecas tagad uz gaļas nozari. Mēs gribētu saņemt arī vairāk informācijas, kas īsti notiek. USDA, kas ir Amerikas statistikas iestāde, norāda, ka šie dati ir ļoti svarīgi un tie mums noteikti būtu jāapkopo. Mēs gribētu aicināt, lai komisija mēģinātu uzlabot eh, tirgus caurdzamību, un tas ir arī būtiski pašiem lauksaimniekiem. Uh, Eh, lauksaimniekiem ir būtiska šī informācija, jo tikai tad, kad viņiem būs šī informācija, viņi varēs arī rīkoties. Galu galā komisijai ir daudz vairāk šādas informācijas nekā individuāliem lauksaimniekiem. Negodīga tirzniecības prakse, kā jau komisārs norādīja, arī šajā jautājumā vajadzētu rīkoties. Uh, Šeit vajadzētu noteikt tādus uh, minimālos noteikumus Eiropas Savienības līmenī, kas būtu tāds kā pamatregulājums, kas būtu jāievēro visiem. Uh, protams, ka uh, arī atsevišķiem individiem vajadzētu mēģināt norādīt uz šādiem negodīgiem tirzniecības gadījumiem. Un šeit varbūt var palīdzēt arī ombuds. Mēs arī konstatējām, ka Šeit ir vajadzīgs kaut kas vairāk, nepietiek tikai ar brīvprātīgām iniciatīvām. Brīvprātība, protams, palīdz, bet tā nenoved pie nekā labāka un brīžiem var iestāties stagnācija. Tieši tāpēc mēs uzskatām, ka ir vajadzīgas arī tālākas iniciatīvas un pie tā vajadzētu strādāt vairāk. Eh, tagad eh, konkurences tiesības sestais punkts. Šeit ir runa par eh, ražotāju savienībām kur ir jārunā ne tikai par kvalitātes standartiem, bet arī par cenām. Mēs redzam, ka, piemēram, Spānijā mm, ražotāju organizācijas olīveļas jomā eh, saskaras ar šādiem jautājumiem, kur olīveļa ir jāuzglabā un par to ir jāmaksā pašiem ražotājiem. Uh, Šeit noteikti ražotājiem vajadzētu sanākt kopā un pārdomāt, vai varbūt šeit ir jāievieš kaut kādas cenu iniciatīvas, vai ir jāveido kopējas noliktavas. Šeit noteikti komisijai vajadzētu kaut ko darīt. Nākamais punkts. Šeit es gribētu runāt par tām tēmām, kur uh, ir vajadzīgi tālāki soļi. Uh, Un jo īpaši tas attiecas uz otro punktu - riska pārvaldība, tāpat arī nākotnes darījuma tirgus trešais punkts un piekļuve finansējumam. Attiecībā uz risku pārvaldību mums bija svarīgi, lai tiktu nodrošinātas dažādas apdrošināšanas, dažādas m, iespējas vērsties pret sērgām, un tāpat arī ir Jāsaprot, ka nākotnes darījumi ir pārvaldības pasākums. Protams, ka tas viss arī maksās, un jo būtiskāka ir šī nodrošināšanās riska pārvaldības jomā, jo uh, biežāk no tā varētu sākt ciest paši lauksēmnieki. Šeit uh, varbūt vajadzētu nodrošināt uh, to, lai uh, sekas, uh, jo īpaši ir runa par klimata pārmaiņu, izraisītu ietekmi uz um, ražu, uh, nebūtu tik ļoti jūtamas. Tāpat arī uh, šie nākotnes darījumi tirgi nedrīkstētu novest pie tā, ka automātiski paaugstinās cenas. Tātad mums ir jādomā par to, ka ir vajadzīga arī pieredze no biržām. Mums ir jāpaskatās, cik veiksmīgas var būt šādas biežas, ja runa par graudaugu cenām, bet eh, tas pats varētu tikt izmantots arī citās lauksaimniecības jomās. Šeit tātad ir runa par lieliem ražotājiem, par a, eh, lielām ražotāju savienībām. Uh, Tas varētu attiekties arī uz gāļas un piena tirgu. Šeit ir vajadzīga pieredzes apkopošana, um, ir jāsklāsa mākleri, un iespējams, ka mēs nevaram gaidīt šeit nekādus brīnumus tikai pēc pieciem, sešiem gadiem, kas ir ieguldīti šajā jomā. Mums ir vajadzīgs mazliet pacietības. Uh, Tāpat arī jāpaskatās uz uh, to, kas notiek uh, konkrētās lauksensības jomās. Uh, ja runa, teiksim, par pienodavām, par cukuru fabrikām un tā tālāk, ir vajadzīgi šādi minimālie noteikumi, un tie visi ir jāuzliekt uz papīra, tad, tad ir vajadzīgas konkrētas līguma formas. Šeit nevajadzētu radīt vēl lielākas problēmas lauksaimniekiem, bet mēs uzskatām, ka līgumi nākotnē noteikti uzlabos lauksaimnieku pozīcijas. Tieši tāpēc vajadzētu padomāt par to, kā šos līgumus padziļināt, eh, kur mums varētu rasties šaubas, Mēs redzam, ka uh, Centrāla Eiropā un Austrum Eiropā tradīcijas uz līgumiem ir daudz uh, atšķirīgākas no Rietuma Eiropas, bet mēs redzam arī, ka uh, šādi līgumi ļoti labi darbojas, piemēram, Benelux valstīs un citur. Tagad uh, septītais punkts - finansējums. Tā kā procentu likmes tagad jau tuvojas nulei, tad uh, Protams, šīs iespējas īstermiņā daudzās valstīs ir ierobežotas. Bet eh, mēs, protams, arī ceram uz eh, Junkera programmu, un eh, mēs redzam arī, ka pastāv dažādas problēmas centrālajā un austruma Eiropā. Vajadzētu domāt par finansējuma izmantošanu šeit. Kur mums vēl dziļāk vajadzētu piestrādāt? Protams, ka Šeit nav runa par kaut kādām gatavām atbildēm. Mums e, šajās debatēs, runājot gan pa labi, gan pa kreisi, vajadzētu paskatīties, kur ir vajadzīgs vairāk informācijas un vairāk skaidrojumu, kur tad ir šīs robežas riska pārvaldībā, kur valsts drīkst uzņēmējiem, un lauksaimnieks ir uzņēmējs, sniegt palīdzību. Tad, tad valsts, piemēram, varētu nodrošināt izglītības pasākumus, varētu, varētu nodrošināt arī uh, citus palīdzības pasākumus, nepārkāpjot šo robežu starp lauksaimnieku un valsti, tad lauksaimnieku kā uzņēmēju. Ceturtais punkts - līgumu izmantošana. Protams, mēs eh, vēlamies eh, nodrošināt vairāk šādu līgumu, bet tajā pašā laikā mēs nevēlamies palielināt birokrātiju. Tas noteikti nebūtu pareizais virziens. Mēs gribam stiprināt lauksaimniekus kā ražotājus, un mēs vēlamies radīt tādus skaidrus tekstus, kādai ir jābūt cenai, kāda ir kvalitātes kritērija, kad ir jānodrošina piegādes, un tāpat arī sankcijas, ja tas viss netiek pildīts. Uh, Tagad pēdējais punkts piekļuva finansējumam. Tagad vēl mm, mazliet vairāk detaļu. Ceru, ka es eh, nepārsniegšu savu atvēlēto laiku. Man ir eh, pāris piezīmes par negodīgu tirzniecības praksi. Pastāv negodīga rīcība visās jomās, un tas attiecas arī uz lauksaimniecības nozaru un uz pārtikas ražošanu. Nevēlamies šeit uz nevienu rādīt ar pirkstu. Mēs saprotam, ka situāciju var uzlabot. Mums ir jādomā par to, lai mm, maksājuma mēķi tiktu ievēroti. Tātad, ja runa par svaigiem produktiem, tad uh, apmaksas termiņiem ir jābūt īsiem. Nedrīkst būt tā, ka par tiem samaksā pēc 80 vai 90 dienām. Tāpat arī nevajadzētu iejaukties eh, bilancē. Šķiet, ka šeit Eiropas parlamentam ir ļoti realistisks viedoklis. Mums vajadzētu to visu uztvert nopietni, bet eh, šeit ir vajadzīgas arī sankcijas. Nedrīkstētu šeit paļauties tikai uz brīvprātīguma principu. Vajadzētu veidot uh, Um, dažādus pasākumus, kas ļautu vērsties pret šādu nekodīgu praksi. Mēs uzskatām, ka ir ārkārtīgi būtiski, lai pārtikas produktu ražošanas industrijā šāds brīvprātības princips uh, netiktu piemērots. Tātad ir jārīkojas skatījumā, ja neviens no, piemēram, gaļas ražotājiem nepiedalās šādos pasākumos. Tagad par konkurences tiesībām un ražotāju pozīcijām. Mēs uzskatām, ka, ja ražotāju organizācija izsakās par kvalitāti un uh, apspriežas ar saviem tirzniecības partneriem, tad ir jāpastāv šeit tiesiskajai noteiktībai. Mēs eh, uzskatām, ka konkurences tiesību jomā šeit nevajadzētu parādīties nekādām problēmām. Attiecībā uz piena pakotni esam noteikuši pirmos izņēmumus, bet mēs vēlamies to visu paplašināt arī uz citām nozarēm, piemēram, uz gaļu. Nedrīkstam šeit ierobežoties tikai uz piena sektoru. Uh, Tātad te ir runa par valsts atzītām ražotāju organizācijām. Nevēlamies, lai tas viss tiktu darīts kaut kur aiz slēgtām durvīm. Mēs vēlamies, lai tikai šādas atzītas ražotāju uh, organizācijas rīkoto saskaņā ar 209. pāntu. Tagad tirgus caurdzamība. Iespējams, ka mans kolēģis varēs vēl papildināt manis teikto. Uh, Mēs esam šeit izvēlējušies dažādus piemērus. Mēs eh, vēlamies arī nodrošināt, eh, lai dati eh, tiktu ātrāk apkopoti, lai tie tiktu nodoti tālāk, tāpat arī, lai mēs varētu iegūt informāciju par šiem vidusposmiem, paskatīties, kur tad līdzsvers ir izjaukts. Mēs vēlamies analizēt datus no dažādām platformām. Uh, Tas būtu būtiski lauksaimniekiem, lai viņi varētu šos datus izmantot un arī iemācīties, eh, kā to darīt. Riskus pārvaldība. Mēs uzskatām, ka šeit ir vajadzīga pasākuma pakotne, tātad eh, instrumentu komplekts, kas ļautu lauksaimniekiem pašiem labi pārvaldīt savus riskus. Šeit mēs varētu, piemēram, runāt par daudzgadu nodokļu aprēķiniem. Uh, Tas ļautu varbūt labāk sadalīt šos riskus pa gadiem. Protams, jāpaskatās arī, kādi instrumenti jau pastāv, kur uh, industrija var uh, varbūt piedāvāt jaunus risku pārvaldības instrumentus lauksēmniekiem. Tagad uh, pēdējais slaids. Uh, Te ir runa par nākotnes darījumu tirgiem. Tad, tad ir jāpaskatās uz to, kas ir noticis pēc finanšu krīzes. Ir jāpaskatās, kur mums vajadzētu novilkt robežu. Un tāpat varbūt vajadzētu arī konkrēti pārbaudīt, kur pietrūks likviditātes, kur pietrūks līdzsvara šajos nākotnes darījuma tirkos. Šeit, iespējams, vēl tam nav pievērsts pietiekami daudz uzmanības. Esam arī sagatavojuši šeit pielikumu un uzskatām, ka e, graudaugu uh, tirgus piemēru varētu izmantot arī citās jomās. Uzskatām, ka tas varētu būt pamats e, šādiem darījumiem arī citās nozarēs, un tas varētu tātad tikt, varētu arī tikt paplašināts. Šķiet, ka esmu jau iztērējis visu sev atvēlēto laiku. Paldies! Liels paldies! Tagad gribētu dot iespēju izteikt komentārus. Un mums klāt ir vairāki eksperti. Merilda kungs, eh, Koga prezidents, un viņš būs pirmais, kurš izteiksies. Lūdzu, jums vārds. Yes, thank you very much. Paldies priekšsēdētāji. Paldies uh, komisāru kungam par to, ka esat uzsākuši šādu iniciatīvu un izveidojāt uh, šādu darba grupu lauksaimniecības tirgiem. Es gribētu norādīt, ka Man ir liels prieks par um, jūsu sniegto informāciju un secinājumiem, jo mēs uh, runājam par pārtiku, par uh, godīgu attieksmi un par lauksaimniekiem un to darbu Eiropā. Un lauksaimnieki, protams, ir vissvarīgākais posms pārtikas ķēdē. Lauksaimniecība bez lauksaimniekiem neko nevarētu neražot, ne pārstrādāt, ne pārdot, ne arī tālāk mēs varētu patērēt, tā tad nekas uz mūsu galdiem nenonāktu. Šīs dienas debats fundamentāli notiek par to, ka jāsaglabā mūsu pārtiks ražošana un uh, pārtiks ķēde. Pārtiks ķēde Eiropā ir uh, nodrošinājusi ērtāku piegādi un arī lētākus produktus uh, patērētāju labā, bet tāpat laikā, kad daudzi lauksaimnieki Eiropā arvien vairāk tiek pakļaut milzīgam spiedienam šajā pārtiks piegādes ķēdē, un viņi nesaņem pietiekam atalgojumu par saviem produktiem. Nu, šāda prakse uh, arvien vairāk izplatās. Un eh, tā tad um, tas ir ietekmējis situāciju tirgū. Fakti ļoti skaidri norāda, ka Eiropas lauksaimnieki nesaņem godīgu atalgojumu par eh, viņu sniegto pievienoto vērtību pārtiks ķēdē. Analīze arī atspoguļo, ka eh, lauksaimniecības pievienotā vērtība pārtiks ķēdē ir samazinājusies no 31% 95. gadā līdz 24% 2005. gadā un galvenokārt par labu eh, citiem eh, dalībniekiem pārtiks ķēdē. Eurostata dati parāda, ka lauksaimnieku pievienotā vērtība pārtikas eh, ķēdē bija apmēram tikai 21% 2011. gadā. Tāpat laikā ka 28% ir pārtiks nozarei un uh, vēl vairāk pārtiks mazumtiesniecības ķēde, tātad uh, pievienošo vērtību. Tas tikai ilustrē vēl labāk, cik daudz lauksaimnieks saņem no tā, ko maksā patērētājs. Tātad lauksaimnieks saņem arvien mazāk un mazāk. Papildus uh, tam visam daudz Eiropas lauksaimnieki ir vieni savās sarunās un vienošanās par eh, saņemumu atalgojumu. 13 dalību valstīs šogad no lielākiem pieciem maziem tirgotājiem uh, eh, 60% šis rādītājs, nu tas nozīmē, ka uh, tiek uh, pagarināts šie makšanas periodi lauksaimniekiem, notiek retroaktīvas izmaiņas līgumos, pēdējā brīdī tiek um, atcelti līgumi. Tāpat arī jāliek tam klāt viss vēl mārketinga izmaksas un tā tālāk. Tas viss tikai parāda, kas notiek ar šādu izmēru uzņēmumiem, par kuriem mēs runājam. Piemēram, varētu teikt, ka uh, lielākais mazumtirgotāju uzņēmums Eiropā ir 7,5 reizes lielāks nekā lielākā lauksaimnieku uh, korporācija Frīzlandē. Tātad viens vienīgais eh, lielākais mazumtirgotājs ir 7,5 reizes lielāks un 11 reizes lielāks nekā eh, lielākais eh, lauksaimnieku kooperatīvs valsts vidējā un centrālajā daļā. Un vienam eh, mazumtirgotājam ir eh, lielāks apgrozījums nekā desmit lielākajiem lauksaimnieku īpašumā esošiem kooperatīviem Eiropā kopā ņemot. Nu, un arī tas raksturo, eh, kāds ir šis spēku samērs, slēdzot līgumus un kāda ir šī spēka koncentrēšanās. Un tāpēc Kop un Kogeka pozitīvi vērtē šo ziņojumu un mēs mm, ar nepacietību gaidīsim, skatīsimies, kā šīs rekomendācijas uh, izvērtīsies reālā politikā turpmākajos gados. Un tāpat mēs arī pozitīvi vērtējam to, ka uh, lauksaimniekiem ir uh, jāgūst lielāki ieņēmumi, izmantojot tādas stingrākas kooperācijas formas starp lauksaimniekiem. Šeit mēs pilnībā piekrītam šo mm, tirgus darba grupai, kooperatīvu veicināšana lauksaimnieku vidū var dot lauksaimniekiem iespēju kļūt konkurētspējīgākiem, viņi var tādā veidā samazināt savas izmaksas un uh, stiprināt savu līgumu slēgšanas uh, um, īpatsvaru, savu spēku. Tam, protams, visam ir uh, jābūt pielāgotam tam, lai nodrošinātu labāku juridisku skaidrību noteiktību lauksaimniekiem, lai viņi tādā veidā varētu labāk strādāt kopā kooperatīvos, lauksaimnieku organizācijās un tā tālāk. Mums maksimāli jāizmanto maksimāli pašreizējās normas KLP ietvaros, lai lauksaimnieku kopīgas darbības eh, kooperatīvos un lauksaimnieku organizācijās, lai tam visam būtu svars. Apmēram 20 dalība valstis jau ir ieviesušas vai ir gatavas ieviest nacionālās iniciatīvas, lai ierobežotu negodīgas eh, tirzniecības prakses. Kopa un Kogeka ir ļoti svarīgi, lai šādas prakses tiktu tiešām reāli ieviestas, lai būtu kopīgs Eiropas Savienības regulējums, uh, nekur tik ņemtu vērā nacionālās specifiskās iezīmes un struktūras. Īpaši svarīgi, lai kooperatīva un ražotāja organizācijas un ražotāju organizāciju asociācijas būtu spēcīgas un lai to intereses tiktu sargātas. Mēs nedrīkstam nonākt situācijā, kad lauksaimnieks, kurš veiksmīgi ir stiprinājis savu līgumslēgšanas pozīciju, ka viņam nāks saskarties ar smagākām izmaksām, ar smagākiem noteikumiem, spēcīgāk birokrātiju. Iekšā tirgus darbība šai kontekstā ir ārkārtīgi svarīga, lai nodrošinātu godīgus darbības nosacījumus visiem, kas ir iesaistīti Eiropā pārtiks ķēdes nodrošināšanā. Un, uh, Lai tas viss notiktu, ir nepieciešams Eiropas Savienības regulējums, lai izslēgtu negodīgu tirzniecības praksi. Šī prakse brīvprātīgiem kodeksiem arī jāizmanto nepieciešams nodrošināt jaunu līdzsvaru pārtiks ķēdē un jānodrošina labāka pozīcija lauksaimniekiem. Šāda neatkarīga trešās puses īstenošana, šāds mehānisms ir nepieciešams, lai varētu arī īstenot sankcijas, ja nav atbilstības regulējumam. Eiropas līmeņa problēmām nespie, nepieciešama Eiropas līmeņa risinājuma. Citas jomas, eh, kur un arī ir eh, par šīm rekomendācijām, arī tās ir ļoti būtisks. Teiksim tā, ka mēs eh, no kopa un koigeka puses ļoti atbalstam šo ideju par rakstiskiem līgumiem un uh, arī cēnu pārvaldīšanas ziņā nepieciešams veikt soļus, un par to visu ir jārunā. Tātad kopumā gribu izteikt eh, secinājumu. Esmu pārliecināts, ka Eiropas eh, patērētāji vēlas, lai viņu produktus ražotu Eiropas lauksaimnieki, un tāpēc mums nepieciešams aizsargāt Eiropas lauksaimniekus. Paldies! Paldies! Merild kungam un tagad vārds Blanka kungam, kurš ir ģenerālsekretārs Austrijas lauksaimniecības uh, uh, kamerā 5 minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Dāmas un kungi, es arī vēlētos pateikties komisijai par šo ziņojumu un par šo iniciatīvu. Tāpat arī es vēlētos pateikties uh, parlamentam par to, ka šis lauksaimniekiem tik svarīgais temats tiek apspriests komitejā. Tāpat arī tiek runāts par lauksaimnieku lomu pārtikas ķēdē. Uzskatu, ka tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem nākotnē, un domāju, ka visiem vajadzētu eh, tam pievērst pietiekumu uzmanību. Mēs redzam, ka šī joma ir eh, ļoti koncentrēta, tātad, ja runa par piegādātājiem, te ir runa par dažādām lietām, par mēslošanas līdzekļiem, par tehniku aprīkojumu un tā tālāk. Šeit eh, lauksaimnieku pozīcijas pavainās, un mēs redzam, ka uh, Austrijā, piemēram, šie skaitļi ir. Uh, 86% no tirgus. Tāpat arī mums ir jāpaskatās uh, Eh, kāds ir noiet tirgus un kā to varētu uzlabot. Darba grupa ir nākusi klajā ar ļoti skaidrām rekomendācijām un eh, ir norādījusi uz vairākiem punktiem, kurus vajadzētu īstenot, kur vajadzētu pieņemt lēmumus. Tātad, jo īpaši ir runa par konkurenci. Šeit lauksaimniekiem vajadzētu piešķirt līdzvērtīgas pozīcijas ar uh, tirgus spēkiem. Tāpat, ja runa par tirgus izvērtēšanu, ja runa par pārtikas produktu tirgu un lauksaimniecības jomu, tad šeit pozīcijas nevienmēr ir līdzvērtīgas. Tātad mums ir jāspriež, kurš īsti ir šis eh, būtiskākais tirgus, un bieži vien mēs nonākam tieši pie lauksaimniekiem. Eh, lauksaimnieku organizācijas eh, vēlas rīkoties, bet ļoti bieži viņu iespējas ir ierobežotas. Tieši tāpēc mēs eh, gribētu izveidot tādas pavisam skaidras perspektīvas lauksaimniekiem un lauksaimnieku organizācijām. Mēs eh, varētu eh, ļaut viņiem pieņemt lēmumus par ražošanas kritērijiem, par cenām, bet arī par uh, uh, līgumiem. Arī šeit viņiem vajadzētu nodrošināt līdzvērtīgas pozīcijas, lai šeit pastāvētu līdzsvars. Ir ļoti daudz dažādu līgumu, un uh, mums vajadzētu arī saprast, ka š, pašlaik šīs vienādās pozīcijas vēl nav izveidotas. Ir vajadzīgas daudz spēcīgākas pozīcijas uh, šīm lauksaimnieku organizācijām, lai uh, tās varētu tālāk attīstīt savas stiprākās puses. Tas attiecas gan uz Eiropas, gan arī uz nacionālo līmeni. Par negodīgo tirdzniecības praksi. Jā, tā parādās visur, arī nozarēs, kas neatiecas uz lauksaimniecību. Un bieži vien tas viss netiek atklāts, tas netiek liekts kaldā, tieši tāpēc par to vajadzētu runāt atklāti. Uh, Mums ir jāpaskatās arī uz uh, citiem punktiem, kas varētu attiekties uz lauksaimniecību. Klimata pārmaiņas tika pieminētas, bet ir jārunā arī par produkcijas ilgtspējīgumu. Šeit vajadzētu pieņemt dažādus pasākumus, lai mēs varētu virzīt uz priekšu. Mēs redzam, ka uh, šie uh, tradicionālajie instrumenti ir jāizmanto ļoti mētiecīgi. Uh, Nav vienkārši runāt par jauniem riska pārvaldības instrumentiem. Mums vajadzētu arī saprast, ka attiecībā uz maksājumiem šie eh, riski ir daudz, daudz lielāki. Šeit mums ir pavisam skaidrs viedoklis. Mums vajadzētu arī izmantot tradicionālos instrumentus risku pārvaldībai. Uh, ņemot vērā to, kāda ir attīstība tirgos. Vēl kāds punkts. Mēs um, izsvērtējām arī enerģētikas ģenerāldirektorāta secinājumus. Un, ja runa par biodegvielas tirgu attīstību, tad tas ilgtermiņā tomēr negatīvi ietekmē lauksaimniecības nozari. Uh, Mēs redzam arī, ka pārtikas ražošana sarūk. Mums galu galā ir jādomā par ilgākajiem izaicinājumiem, tātad par enerģiju, vīdi, par uh, šo politiku, un šeit vajadzētu nodrošināt lauksaimniekiem centrālu lomu. Uh, Tāpat arī mums vajadzētu ļoti uzmanīties, lai vajadzētu paskatīties, lai šie noteikumi ietu pareizajā virzienā. Mums ir jāizmanto visa šī struktūra kopā. Un, ja runa par mazākām struktūrām un par reģionāliem ražotājiem, tad mēs redzam, ka viņi bieži vien uh, ir nokļuvuši pie tādas kā robežas, viņi vairs nespēja tikt galā ar šādiem uh, pārmērīgiem noteikumiem. Tas attiecas uz ģimenes uzņēmumiem un arī uz dažādiem nelieliem pašvaldību uzņēmumiem. Tātad te ir runa gan par kvalitātes nosacījumiem, par certificēšanu un tā tālāk. Ja tas viss tiek pārspīlēts, tad viss vairāk no tā cieši tieši mazie uzņēmumi un viņiem samazinās konkurēt spēja reģionāliem tirgiem ir vajadzīgs reģionāls regulējums un globāliem tirgiem savukārt globāls regulējums. To mēs nedrīkstētu aizmirst. Paldies! Liels paldies! Tagad došu vārdu Rēmon kungam, kurš ir um, Nacionālās lauksaimnieku asociācijas priekšsādātājs apvienotie karalistē. Paldies, uh, priekšsādātāji, komisārkungs, uh, gīzenkungs, uh, dāmas un kungi. Labu pēcpusdienu! Uh, Es eh, gribētu jums pateikties par šo iespēju teikt eh, šīs dienas diskusijā dažus vārdus. Arī es gribētu pateikties komisāru kungam par to, ka esat eh, uzsākuši šo ziņojumu un ka ir izveidot šāda darba grupa. Mēs kā augsta līmeņa fórums, lai nodrošinātu pārtiks piegādes ķēdi. Uh, Anglijā un Velsā mēs pārstāvam 55% lauksaimnieku, un nu, mēs pilnībā uh, atbalstam uh, šo darba grupas ziņojumu un uh, izteiktās rekomendācijas. Tāpat pilnībā atbalstu uh, Merilda kungu un Planka kungu teikto. Abi kolēģi sēž man šeit blakus. Darba grupas uh, dokumentam vajadzētu būt kā tādam spēcīgam aicinājumam politisko lēmumu pieņēmējiem, lai tie risinātu šīs nenoliedzamās problēmas, ar kurām saskars lauksaimnieki pārtiks piegādes ķēdē. Un šodien gribētu uzsvērt vienu īpaši svarīgu jomu, kurā, es domāju, mēs varam nekavējoties veikt ļoti noteiktus soļus, lai varētu uzlabot situāciju. Un es vēstīšu uzmanību uz jautājumu par tirgu caurskatāmību. Tas ir ļoti pozitīvi, ka darba grupa ir uh, atzinusi, ka ir nepieciešams uzlabot tirgu caurskatāmību. Uh, Kopa un uh, NFU organizācija bieži vien jau ir runājušas par šo melno caurumu tirgus datos attiecībā uz pārstrādi un, un tās ietekmi uz piegādes ķēdi, kas, eh, zināmā mērā, smacē, kavē visu šo piegādes ķēdi. Ir nepieciešama uz tirgu vērsta pieeja eh, šo risku pārvaldībā, bet, lai nodrošinātu šādu pārēju, mums ir jāizveido pareizos pamatus un eh, darbības nosacījumus lauksaimniecības nozarei. Un tieši šī iemesla pēc obligāta cenu ziņošana, paziņošana būtu nepieciešama. Tai jābūt obligātai, jo uh, Nav nekāda brīvprātīga pasākuma, kas varētu nodrošināt uh, uzticamību, precizitāti un uh, saulēcīgumu uh, šajā sniegtajā informācijā, lai varētu uh, nodrošināt uh, tādu tirgu orientētu risku pārvaldību. Uh, darba grupai pareizi ir taisnība, viņi ir norādījuši uz uh, šo uh, cēnu atšķirību starp uh, uh, lauksaimnieku pārdošanas cenām un tālākajām cenām ķēdēm. Tas tikai parāda, cik uh, nesaskaņot ir šie um, spēka un varas mehānismi uh, lauksaimniekiem un mazumtirgotājiem, kas nozīmē, ka arī trūkst uh, uzticamības uh, visā šajā piegādes ķēdē. Un es uzskatu, ka obligāta cenu ziņošana, paziņošana dod iespēju izmantot tirgus informāciju, lai mēs varētu veicināt stingrākas saiknes attiecības starp lauksaimniekiem un tāpat arī visā piegādes ķēdē. Šai sakarībā obligātas cenu paziņošanas mehānismu noteikšana būtu kritiski svarīgs komponents, lai varētu veiksmīgi īstenot arī citas eh, darba grupas ieteiktās rekomendācijas, eh, vai un tie būtu, teiksim, riska pārvaldības instrumenti, vai arī nākotnes darījumi ar skaidrās naudas atmaksu, tāpat arī ražotāju sadarbība, vai arī lielāka, labāka piekļuva finansējuma. Tātad jāstrādā visās šajās jomās. Uh, Un mums ir labi piemēri, ko ir minējusi arī darba grupā ASV, Francijā un uh, Spānijā, kas jau ir parādījuši tādu labāku efektivitāti vai vismaz uzlabojuši uzticamību piegādes ķēdē, un man ir prieks, ka par to uh, jūs arī, Gisenkungs, šo pēcpusdienu runājāt. Ļoti pozitīvi vērtēju to, ka tiek uh, veiktas, ve, veidots, uh, veidot tirgus novērošanas centri, lai iegūtu tirgiem svarīgus datus. Uh, un specificējot informāciju, kāda nepieciešama piena un gaļas tirgu uzraudzības nolūkiem. Viena lieta, kas ir ļoti svarīga politisko lēmumu pieņemšanai un pētniecībai, varbūt tas ir mazāk noderīgs tieši lauksaimniekiem un uh, plašākai, tālākai uh, pārtiks ķēdēji. Um, nobīda laikā, saņemot informāciju un standartizācijas trūkums datu vākšanā arī nozīmē, ka šīs paziņotās cenas bieži vien jau ir novecojušas un uh, neatspoguļo uh, vietējās nozares uh, specifiskās iezīmes vai vajadzības. Bet, kā darba grupa gluži pareizi norāda, tehnoloģiski risinājumi ir iespējami, un tiem būtu potenciāls nodrošināt tirguma informāciju, kas ir nepieciešama saulēcīgi un mm, cēnu izmaksu ziņā izdevīgā veidā. Mums ir nepieciešams eh, dinamiskas eh, ražošanas un tirzniecības ķēdes, lai varētu reaģēt uz eh, patērētāju pieprasījumu un tāpat laikā jāsaprot, ka sadarbības pamatā ir jābūt uzticamībai un uzticamības pamatā ir atklātība un uh, atklāta obligāta uh, cenu paziņošana ir tāds konkrēts nekavējošs solis, kas varētu nodrošināt šādu tiešu uh, sadarbību kas eh, būtu viss noderīgi ļoti šai pārtiks ražošanai, pārtiks eh, ķēdēji. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad eh, profesors Penings, lūdzu jums vārds. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties darba grupai par ziņojumu. Es eh, šodien gribētu runāt par eh, tikai divām sadaļām - par riska pārvaldību un eh, nākotnes darījumiem, šiem futures darījumiem. Es izmantošu citātus no ziņojuma un tad attiecīgi to komentēšu. Tātad citāti no ziņojuma būs izceltā rakstā. Runājot par riska pārvaldību Tātad tur ir runa par kapitāla izmaksām. Un uh, lielākais izaicinājums ir uh, lauksaimniekiem tieši kapitāla izmaksas. Kapitāla izmaksas ir ārkārtīgi augsts Eiropas Savienībā, un vienīgais veids, kā izmantot šo, šo kapitālu, ir veikt riska pārvaldību. Ja ir ļoti augsts kapitāla izmaksas, tad lauksaimnieki nevarēs uh, veikt inovācijas, tāpēc es uzsveru vēlreiz šo kapitāla izmaksu. Un riska pārvaldību izmantojot naudas plūsmu svārstīgumu, tas viss ir virzošais spēks eh, šo kapitāla izmaksu pārvaldījuma samazināšanai. Eh, ziņojumā ir eh, identificēts tā, ka ir ļoti heterogēni šie riski, un es gribētu uzsvērt, ka pastāv arī šāda vienota riska uztvera no lauksaimnieku puses, kas principā nozīmē, ka riska pārvaldībai, manuprāt, jānotiek uh, saimniecību līmenī, jo izaicinājums lauksaimniekam ir uh, tātad saskaņot šo savu vēlamo riska profilu ar faktisko uh, risku, kāds rodas vai rastos. Tālāk, runājot par uh, šo nākotnes darījumu tirgu. Īpaši nerunāšu par hedžinga darījumiem, hedžinga aspektu, bet vairāk par šo price discovery cēnu konstatēšana. Datu kvalitāte šai ziņā ir ārkārtīgi svarīga, un ar datu kvalitāti es šeit saprotu eh, to, vai cenas tik tiešām ir balstītas uz transakcijām. Ļoti daudz cenas, ko mēs šeit izmantojam, Briselē, nu, tās nav balstītas uz transakcijām. Un citas lietas, par kurām jau runāja Reimund kungs, piemēram, ir eh, šis, eh, šī nobīda laikā. Runājot par futures nākotnes darījumu tirgu, tātad tiem jādalās uz reālām transakcijām, un tam visam ir jānotiek reālā laikā. Protams, ir nepieciešama arī vienlīdzīga spēles nosacījuma, lai visi arī attiecīgi ievērot šīs cenas. Tas palīdzētu lauksaimniekiem novērtēt šīs kontraktuālās saiknes. Ļoti daudz eh, ziņojumā runāts par līgumiem, un man kā lauksaimniekam ir nepieciešams izvērtēt šo līgumu, vai man piedāvātais kontrakts ir eh, saprātīgs vai nē. Uh, Un kā lauksaimnieks es vienmēr raugos uz šīm nākotnes cenām. Tātad šis uh, nākotnes darījuma tirgus ir svarīgs ne tikai hedžinga pasākumiem, bet tātad riska mazināšanas pasākumiem. Bet ir jānosprauž arī šī sakotnējā pozīcija tirgu un attiecīgi jāmācās, jāskatās, eh, kā šo cenu informāciju arī attiecīgi izmantot. Un vēl divi elementi, kas, manuprāt, ir kritiski svarīgi, runājot par hedžingu, par riska mazināšanu. Un eh, tas ir svarīgi politisko lēmumu pieņēmējiem un arī lauksaimniekiem. Tātad, cik efektīvi ir šie hedžinga darījumi un eh, kāds ir optimālais hedžinga rādītājs. Pirmajā gadījumā ir runa par riska samazināšanas kapacitāti šiem nākotnes eh, darījumiem, jo tie arī zināmā mērā rada risku, un tad to ir jānovērtē, jāizmēra, jānosaka, tātad eh, cik liela ir šī kapacitāte šiem nākotnes kontraktiem mazināt risku. Un attiecīgi mums ir jāidentificē optimālie hedžinga eh, koeficienti rādītāji. Tātad šie ir galvenie rādītāji politisko lēmumu pieņēmējiem un lauksaimniekiem. Tas viss ir jāsaprot, lai viņi to visu saprastu tad eh, arī lauksaimnieki varētu būt finansiālā ziņā tādi spēcīgāki un izturīgāki. Liels uzsvars tiek likts uz cenu līmeņiem, bet kas ir vēl svarīgāk, ir jāvērš uzmanība tieši uz svārstīgumu, jo, kā jau es parādīju pašā pirmajā attēlā, tas ir tieši svārstīgums un svārstīguma pārvaldīšana, kas eh, samazina kapitāla izmaksas un attiecīgi uzlabo lauksaimniecības vērtību un attiecīgi nodrošina, ka lauksaimnieks var nodarboties ar inovācijām. Neapšaubāmi, ka veiksmīgs lauksaimniecības pamatā ir šī spēja pārvaldīt risku. Es gribētu runāt par pētījumu, ko veicām pavisam nesen, um, apsakojot lauksaimniecības pēdējo desmit gadu laikā. Tātad mēs eh, izveidojām tādu kā eh, novērtējumu sarakstu, izvērtējām šīs eh, saimniecības un konstatējām, ka ir lauksaimniecības, kurām vienmēr ir labāk rādītāji sasniegumi, un tam nav nekāda sakara ar šīs saimniecības lielumu. Tas vienmēr saistās ar riska pārvaldības kapacitāti. Tātad ir ārkārtīgi interesants šis pētījums. Šī spēja veikt eh, tirgus risku izvērtējumu, un tas ir bijis eh, noteicošais faktors, vai lauksaimnieks ir spējis eh, konsekventi nodrošināt veiksmīgu darbu. Tātad, ko vajadzētu darīt? Mums ir nepieciešama ceļu kārta. Domāju, ka darba grupa jau ir veikusi kolosālu darbu, identificējot izaicinājumus, kāda mums šobrīd pastāv. Tātad tagad ir reāli jāķerās pie darba. Un interesanta ir sekojoša lieta. Darba grupa bieži vien atsaucas uz uh, ASV bet eh, zināšanas par riska pārvaldību un nākotnes darījumiem ir šeit pat uh, Eiropā. Tie ir amerikāņi, kas uh, skatās uz Eiropu, lai gūtu šīs zināšanas. Bet kurā ASV darbojas labāk, tātad viņi labāk izmanto šīs zināšanas un tiešā veidā tās liek lietā tieši lauku saimniecību līmenī. Un um, Mums ir nepieciešams veidot, eh, stiprināt infrastruktūru, un iepriekšējais panērunātājs, manuprāt, jau to uzsvēra un teica, ka nepieciešama caurskatāmība un eh, cenu paziņošana. Tiklīdz kā mēs to varēsim panākt, tad es domāju, mēs arī būsim ļoti labā mm, situācijā, lai mums būtu dzīvot spējīgs lauksaimniecības Eiropas Savienībā. Paldies! Dziękuję. W tej chwili poprosimy nasze. Liels paldies! Tagad divas minūtes koordinātoriem iespēja izteikties. Desakungs, lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Sākumā gribētu novēlēt visiem laimīgu jauno gadu. Veiksmīgi 2017. gadu. Došu vārdu Mišelam, ja viņš lūdza uh, Eh, man eh, varbūt samainīties, ja viņam ātrāk esot jādodas prom, lūdzu. Merci, Albert. Paldies, eh, Albert. Priekšsēdētāji, komisārkungs cienījamie darba grupas locekļi, kolēģi. Es gribētu pateikties kolēģim Deskungam, kurš dodies vai man izteikties tagad, jo man jādodas ar citu sanāksmi. Lauksaimniecības krīzes laikā jūsu komisijas eh, darbs ir veikts, man liekas, tādā ļoti būtiskā veidā. Eh, ir veiktas debatas par eh, piegādes ķēdes dalībniekiem, un man šķiet, ka jūsu secinājumi īpaši par konkurences tiesībām un par piegādes ķēdes dalībniekiem, ka tas viss ir ļoti vajadzīgi. Un man liekas, tas atbilst arī vairākiem lauksaimniecības uh, komitejas ziņojumiem un nesenajiem arī lauksaimniecības uh, padomas secinājumiem. Un komisijas darbinieki attiecīgos dienestos strādā pie šīs problemātikas un uh, pasauli nu, tā mobilizējas un mūsu atbildība kļūst arvien lielāka. Lauksaimnieki prasa ātras, iedarbīgas m, mm, pasākumus šīs piegādes ķēdes līdzsvaru nodrošināšanai, lai varētu pārvaldīt eh, attiecīgi riskus, kas saistīti ar eh, šo ķēdi. Nepieciešama drosme no Eiropas parlamenta puses, lai veiktu šīs debatas. Uh, no vienas puses par šīm konkurences tiesībām, kas ir ļoti svarīgas eh, gan padomē, gan komisijai, un lai nāk klajā ar ambicioziem priekšlikumiem, lai uh, tas būtu izprotam, saprotam visiem spēlētājiem. Ir nepieciešama skaidrība un vienkāršība, un es uh, esmu sadarbojies, sadarbošos ar jums, komisāra kungs, turpmākajās nedēļās šajos jautājumos, un uh, Vestagers kundze februārī arī darbosies šiem pasākumiem. Gribētu novēlēt arī Eiropas parlamentam veiksmi turpināt šīs debats par um, pārtiks ķēdes caurskatāmību un par uh, godīgu tiesniecības praksi. Uh, produktiem ir jābūt, jātiek nogādātiem pie patērētāja godīgā veidā. Un man šķiet, ka jūsu secinājumiem vajadzētu vadīt tālāk mūsu darbu arī omnibus ietvaros, strādājot pie nākošās lauksaimniecības politikas pārskata. Esmu pārliecināts, ka ir liels atbalsts sniegts, ka nepieciešams, nepieciešama labāk caurskatāmība ķēdes nodrošināšanā. Uh, nepieciešams papildus atbalsts patērētājiem, ir nepieciešama um, arī par tieši atbalstu, par to tiek uh, sarunas katrs 5-7 gadus, un uh, tā tad notiek regulāra lauksemcības uh, pārsk pasākuma pārskatīšana. Šobrīd šķiet esmu nonākuši tādā kā strupceļā, un šķiet, ka var būt ļoti liela ietekme uz lauksemcības sektoru dzīvotspēju. Paldies. Liels paldies. Agilēras kundze, lūdzu. Paldies! Paldies, komisāra kungs, priekšsādātāja kungs, laimīgi visiem jauno gadu. Paulo, mūsu koordinātors, nevarēja, diemžēl, šodien laicīgi ierasties, tad, nu, izteikšos es. Sākumā gribētu jums pateikties, jo, jāsaka, šī darba rezultāti ir patiešām daudzsološi un interesanti. Kā jau Dantāna kungs norādīja, tad šeit lielā mērā darbs tiešām pārklājas ar mūsu komitejā paveikto. Un es domāju, ka mēs visi piekritīsim, un arī Gīsena kungs par to jau runāja. Brīvprātīgie pasākumi sniedz pozitīvus rezultātus, bet ar tiem vien nepietiek. Mums ir jāstrādā pie cīņas ar negodīgu konkurenci, negodīgajiem uh, negodīgu uh, tirzniecības praksi. Tas ir tas uh, veids, kā stiprināt lauksaimnieku pozīcijas, un uz to vajadzētu arī koncentrēties. Un uh, mums, sociālistiem, noteikti būs prieks to darīt līdz šim ir arī manā valstī īstenoti nacionāli pasākumi tirgus līdzsvarošanai bet neesam vēl sasnieguši gala rezultātu, jo galu galā mēs šeit runājam par vienoto tirgu un valdības eh, vēlme, ko paveikt vienā valstī, tas eh, vēl neko nenozīmē. Ir, protams, eh, jāpaturprātā gan um, dažādas krīzes, piena krīze Spānijā, bet ir jā, jāpņem vērā arī situācija citās valstīs, tādēļ ir jāpieņem lēmumi centrālā līmenī. Secinājumi kā tādi, manuprāt, ir ļoti uh, vērtīgi. Mums ir nepieciešama tiesiskā skaidrība par konkurenci, ir daudz šaubu, un uh, tas ir jārisina. Uz to vēlamies koncentrēties. Ir jāsargā arī korpo, korporatīva loma. Korporatīviem, kā tīri juridiskai iespējai, ir jātiek saglabātai, tie ir ļoti svarīgi lauksaimniekiem. Un jautājums jums, Gīsena kungs, kāda loma, jūsuprāt, būtu jāuzņemas starpnozaru iestādēm Eiropas līmenī. Ir uh, nacionālās vai reģionālās normas attiecībā šo jautājumu, bet varbūt nepieciešams iet soli tālāk un ko darīt Eiropas likumdošanas līmenī. Tādēļ vairāk par starp profesionālajām organizācijām lūdzu. Paldies! Haitema kungs lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Paldies Arī jums, Kīsena kungs, par prezentāciju gribētu jūs uzslavēt par labi uh, izstrādāto ziņojumu. Manuprāt, ziņojums ļoti skaidrs. Tas ir vērtīgs. Un tas mums kā lēmējiem, kā politikas uh, izstrādātājiem uh, daudz ko izskaidro. Kā jau minēja iepriekšējie kolēģi, pirmkārt jārunā par konkurences noteikumiem. Uh, Eh, no 13. gada arī kopējo lauksaimniecības politiku. Tur bija iekļautas normas, kas ļāva lauksaimniekiem sadarboties labākā veidā. Tomēr šīs normas bija tik ļoti neskaidras, ka nu, nedarbojās viss tur pienācīgi. Iepirkēji varēja sadarboties, bet lauksaimniekiem tas neizdevās, jo viņiem vienkārši nebija pieejas identiskam um, juridiskajam atbalstam, kas ļautu viņiem saprast, li, likuma normas. Mēs eh, ļoti gribētu strādāt pie tā, lai šīs normas tiktu vienkāršot. Gribētu jautāt konkurences noteikumos. Kas ir tās lietas, ko jūs no savas puses piedāvātu parlamentam kā prioritāros jautājumus? Kas ir tie jautājumi, kas mums ir jārisina, pie kā ir jāstrādā? un kas notiek starp attiecībām starp lauksaimniecības un konkurences ģenerāldirektorātiem. Kā mēs visi varam kopīgi sastrādāties, lai nodrošinātu, ka ir konkrēti priekšlikumi. Un par riska pārvaldības instrumentiem. Manuprāt, ir tiešām ļoti svarīgi, lai KLP ietvarā un globalizācijas kontekstā mēs nodrošinātu lauksaimnieku spēju uh, Uh, būt izturīgiem, spēcīgiem. Tas ir svarīgi lauksaimniekiem, tādēļ nepieciešams viņiem nodrošināt nepieciešamos instrumentus, kas ļautu viņiem tikt galā ar uh, risku saistībā ar laikapstākļiem vai cenu svārstībām, piemēram. Nu, Nīderlandē tam vairāki labi piemēri, tomēr jāsaka, ka lauksaimnieku dalības līmenis ir visai zems. Un tāda ir situācija arī citās dalībvalstīs. Tikai desmit dalībvalsts šobrīd izmanto šāda veida apdrošināšanas instrumentus. Un tikai ļoti nedaudzas uh, dalībvalsts izmanto otro pīlāru, lai nodrošinātu papildus ieņēmumu stabilitāti. Kā varam nodrošināt to, ka šie instrumenti tiek izmantot lielākā mērā, vai to obligāti noteikt? Otrā pīlāra satvarā varbūt vajadzētu ceļu karti, kā to piedāvāja Penins, Peningsa kungs, vai kas cits būtu jādara nacionālā līmenī, vai varbūt to vajadzētu risināt Eiropas līmenī. Un vēl kādu varam gūt mācību no Savienotajām valstīm. Šķiet, ka viņiem instrumenti ir visai labi izstrādāti un attīstīti. Mēs dzirdējām, ka Eiropas Savienībā ir ļoti laba zināšanas, bet praktiski tāties netiek izmantots, tādēļ, ko mēs varētu šeit darīt. Paldies! Paldies, nākamais runātājs lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Manuprāt, nav pilnīgi nekādu pierādījumu, kas rādītu, ka šobrīd un šeit uzskatām, ka 2017. gadā tirgus būs mazāk svārstīgs lauksaimniecībā pretstatā iepriekšējiem gadiem. Patiesībā jāsaka, visi signāli rāda, ka lauksaimniekiem būs jācīnās aizvien lielāku cenu uh, svārstīgumu. Un šeit jāpaturprātā gan Brexit, gan arī citu startautisko politisko notikumu ietekme tam, kas ir gaidāms turpmākajā gadā. Būs pārmaiņas, būs satricinājumi arī attiecībā uz cenām, Un tas attiecas arī uz lauksaimniecības nozari. Bet jājautā, kas ir tas, kas cīnīsies ar, šo, ar šiem satricinājumiem? Ikviena cenu krīze pēdējo gadu laikā parāda, ka lauksaimnieki ir tie, kam būs jācīnās ar uh, šo, uh, šīs vārstīgums sekām. Ja vien mēs, un šeit es runāju par mē, mums kopumā valdībām, komisiju, parlamentu, ja vien mēs visi uh, tomēr um, nestāsimies uh, kopā un vienā balsī neteiksim, ka ir ļoti gara šī pārtiks ķēde, pārtika ir no lauka līdz mūsu virtuves galdam. Un tādēļ ir jāpārliecinās, ka ir godīgs ne tikai pēļņas sadalījums, bet arī zaudējumu uzņemšanās. Es zinu, ka neatkarīgi no tā, ko man saka lauksaimniecības organizācijas, nu neatkarībā no tā, kāda nozari tās pārstāv, uh, Ja tās vērš pie manis un saka, ka cenas dažos gadījumos ir kritušās līdz pat uh, 50%, bet es savā lielveikalā gluži neredzu gala produktam 50% samazinājumu, mums jānonāk situācijā, kad mazumtirgotājiem un pārstrādātājiem ir jāuzņem sava atbildība, jo bieži vien um, lauksaimnieks ir tas, kam ir jāpieņem, kas tiek piespiests pieņemt zemu cenu. Tādēļ mums ir jāaizmirst par brīvprātīgo kodeksu mazumtirgotājiem pastrādātājiem. Tā vietā mums ir jāvērst pie viņiem striktā veidā un neļausim viņam pārdot uh, lauksaimniecības produkciju un neļausim viņiem uzspies lauksaimniekam uh, cenu zem pašizmaksas. Paldies! Hauslinga kungs lūdzu! Jā, arī no manas puses gribētu jums novēlēt laimīgu jauno gadu. Mēs eh, atkal sākam tās pašas diskusijas, cietam arī tādus pašus eh, risinājumus, bet mums trūkst šīs politiskās rīcības, trūkst konkrētu priekšlikumu. Um, kur īsti ir šie cilvēki, kas pateiks, ka konkurencē lūk šis darbojas, bet tas nedarbojas. Mēs redzam, ka nekas nevirzās uz priekšu. Daži no šiem instrumentiem vispār uh, nav ņemti vērā. Mēs nevaram runāt tikai par cenām. Mums ir jārunā arī par daudzumiem. Tieši piena krīze mums uh, pierādīja, ka ja. Uh, piena ir pārāk daudz, tad tas vienkārši sabojājas. Mums uh, vajadzētu nodrošināt līdzsvaru tirgos, un uh, Pientirgus to neparādīja. Mēs redzam, ka, ja produktu paliek mazāk, tad cenas pieaug. Protams, mēs varam atkārtot šo jojo efektu vēl vairākas reizes, bet mums vajadzētu pielāgot šos daudzumus pieprasījumam. Un, diemžēl, nepalīdz, ja lauksaimnieks sēž kaut kur pašā apakšā un īsti nevar šo tirgu ietekmēt. Nu jā, ombuds jau ir laba lieta, bet noteikti viņš nevarēs visiem palīdzēt, nu noteikti ne jau šiem lauksaimniekiem. Šie jūsu risinājumi, kurus jūs laiku atkārtojat un sakāt, ka lauksamniekiem vajadzētu piedalīties nākotnes darījuma tirgos un biržās, nu, jā, mēs varētu šeit piesaistīt arī vairākus spekulantus, bet, mm, diemžēl, šādi tirgi um, produktiem, kas ļoti ātri sabojājas, varbūt nav īsti piemērotākie. Uh, Šādām precēm, kas uh, ir jāizlieto svaigas, uh, diemžēl mēs nevaram šādus risinājumus izmantot. Tiek rādītas šādas prezentācijas, bet lielākajai daļai lauksaimnieku tie noteikti nepalīdzēs. Ja runa par ražotājiem, tad šāda biedrība un savienību veidošana varbūt var palīdzēt, bet eh, nevienmēr eh, šīs biedrības piedāvā labākās cenas. Krīzē eh, bija tā, ka dažas no šīm biedrībām piedāvāja tieši vissliktākās cenas. Attiecībās piena pakoti mēs pieredzējām, ka uh, Eh, šīm cenām var piesaistīt tikai ļoti nelielu piena daudzumu. Tātad mēs varam šeit kā piemēru ņemt tikai vienu jomu. Eh, ja runa par kvalitāti, tad šeit mēs varam piena tirgu ļoti labi regulēt, un mēs varam nodrošināt arī eh, augstu cenu. Un tieši par to varbūt mums vajadzētu tālāk runāt. Posela Agju. Aņu kungs, lūdzu. Paldies priekšsādātājiem. Mēs tagad runājam par lauksaimniecības tirgus uh, darba grupas ziņojumu. Un šeit uh, varbūt ir sasaiste ar vairākām jomām, kur Eiropas Savienībai nevajadzētu iejaukties. Nu, pirmkārt, Eiropas Savienībai nav kompetences komerc likuma kontekstā, un dažas no rekomendācijām šajā ziņojumā būtu mm, it kā izmantojams, bet Eiropas Savienībai nav šīs kompetences un arī par uh, kapitāla apjomu, ieņēmumu, nodokli arī tā ir dalībvalstu kompetence, fiskālajā jautājumi šeit nav ietekmējami. Ir arī sadaļa par ceņu, cenu ziņošanu, un tā lielā mērā notiek. Daudzi zina, ko lauksaimnieks saņem par kviešiem, cik daudz saņem par uh, olām, par cukurbietēm, uh, žurnālisti mēģina pētīt šos jautājumus, bet otra puse uh, visi zina, ka kādas ir cenas uh, lielveikalos. Tādēļ man vajadzētu šeit vēl papildus piemērus par to, ko jūs īsti meklējat. Tātad, uh, vai to, ko maksā mm, mazumtirgotāji, lielveikali. Tika minēts arī šis starpnieks kodeks. Manuprāt, šeit ir, um, tie ir priekšlikumi, kas gūst zināmu atbalstu apvienotie karalistē. Es negribētu, lai Eiropas Savienība no Briseles to mainītu. Tas ir jautājums, ko mēs paši gribētu risināt, un šeit tika runāts arī par nākotnes darījumiem. Mani pārsteidz tas, ka Hauslinga kungs um, neiebild tik lielā mērā, cik bija gaidījis, bet, nu, tas ir brīvprātīgs pasākums, tas labi darbojas, un man žēl, ka Eiropas Savienība tagad ir nu, mēģinās iesaistīties šajā jautājumā, jo um, nākotnes darījuma tirgi nedarbojas bez spekulācijām. Zināmā mērā spekulācijas ir nepieciešamas. Ja gribam izvairīties no cenu svārstīguma ražotājiem, tad ir tāda lieta kā vertikālā integrācija, un, ja jūs vēlaties, uh, jūs varat uh, noteikt uh, tātad slēgt uh, līgumu ar uh, lielveikalu, kurā ir uh, fiksētas cenas noteikts. Ja cenas pieaug, tad arī man naudiņa tiek vairāk, bet tādā mērā, tādā veidā mēs zināmā mērā zaudējam varbūt neatkarību. Es atvainojos, izteicos pārāk ilgi. Paldies! Liels paldies! Ozonkungs, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, skatāmie kolēģi, es vēlētos vispirms jūs apsveikt par šiem secinājumiem, jo īpaši tur, kur jūs runājat, ka ir jānodrošina lielāka elastība dalībvalstīm. Tāpat Dažas rekomendācijas attiecībā uz negodīgas tirdzniecības prakses izskaušanu arī ir apsveicamas. Šeit es eh, gribētu arī citēt eh, kādu eksperta punktu. Eh, nacionālā tirgu nacionalizācija var būt tikai labvēlīga, jo īpaši, ja runa par valstīm, kas, kurās ekonomikas stāvoklis ir salīdzināms. Uh, Tāpat es eh, domāju, ka ir jāatgādina arī par citām negodīgas aizniecības formām eh, attiecībā uz trešajām valstīm, ko vai nu pieļauj vai nepieļauj komisija. Tātad šis komisijas lēmums attiecībā uz Tunisijas olīveļu, eh, kas noteikti ietekmēs Eiropas olīveļas tirgu, un tāpat šeit ir runa arī par trešajām valstīm, kas neievēro tādus pašus noteikumus, kas tiek piemēroti Eiropā. Uh, Mans jautājums ir lūk šāds. Vai jūs pieliksiet punktu šādai politikai, kas nāk par labu trešajām valstīm un kas veido tādu kā protekcionisma politiku? Tāpat arī Sarmīra kungs secinājums, šī Eiropas Savienības pārtikas pašpietiekamība ir pirmais kalpē mērķis. Uh, bet 209. Eh, pāns būtu jāpiemēro līdz 2020. gadam, tā lai mēs varētu uh, vērsties arī pret uh, migrācijas krīzes izraisītajām sekām. Vai jūs uh, patiešām domājat, ka šī jaunā KLP ļaus palīdzēt migrantiem un kā tieši tas tiks darīts? Es domāju, ka mēs šo sistēmu varētu pietiekami labi pārvaldīt. Paldies! Dziękuję. Paldies. Tagad dosim iespēju izteikties darba grupas priekšsādātājiem un komisāra kungam. Būs iespēja sniegt atbildes, rēģēt, lai mēs tādējādi varētu turpināt darbu. Komisāra kungs un Gīsena kungs. Lūdzu, iespēja jums komentēt uh, izskanējušo informāciju, komentārus, jautājumus. Lūdzu, komisāra kungs, sāksim ar jums. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies visiem par konstruktīviem komentāriem. Un uh, šeit vēršos arī pie dažādo šeit pārstāvēto organizāciju uh, pārstāvjiem. Manuprāt, kopa priekšsēdētāja sniegtie cipari arī norāda uz tām problēmām, kas man ir. Un tas varbūt ir arī iemesls, kādēļ sākotnēji tika veidot šī darba grupa, lai mēģinātu saprast, kāda konkrēti ir lauksaimnieku nostāja attiecībā uz pārējiem pārtiks ķēdes operatoriem. Un šie dati mums ļauj samazināt arī darījumu izmaksu maržas, kas ir jāsniedz jāsēdz lauksaimniekam pretstatā mazumtirgotājiem un pārstrādātājiem. Mēs mēģinām atbalstīt arī ražotāju organizācijas, un tas lielā mērā ir saistīts ar tirgus caurskatāmību un ražotāju lomu, kā tā ir noteikti rekomendācijās. Tas nozīmē, ka domājam par konkurences jautājumiem, ko minēja arī Dantāna kungs Un 28. februārī ieradīšos kopā ar Vestigārdas kundzi pie jums, kas ir konkurences komisāra, lai mēs kopīgi mēģinātu saprast, kā varam labāk risināt šos jautājumus lauksaimniecības kontekstā. Visi runātāji pastāvīgi atsaucās uz uh, um, vieniem tiem pašiem jautājumiem savā ziņā, tādēļ varbūt neidentificēšu tos atsevišķi, bet mēģināšu, tātad uh, svarīgākie jautājumi bija obligāta cenu ziņošana, labāka caurskatāmība, datu standartizācija, datu kvalitāte kapitalizācijas izmaksas. Daudz no jums jau arī uzzinās, ka uh, komagrī uh, ļaudis uz to ir norādījuši. Mūs neapmierina tas, ka uh, Uh, produkti ir brīvā veidā pieejami dalībvalstīs un Eiropas investīcija banka nesot pietiekami daudz darījis gadu gaitā, lai attīstītu finanšu produktus, kas atbalsta lauksaimniekus. Pēdējā laikā šī situācija uzlabojas un es to ļoti pozitīvi vērtēju. Tomēr tajā pašā laikā ejamais ceļš vēl tāls. Un profesors Penings jau norādīja, ka jautājums saistībā ar uh, kapitāla izmaksām, cenu svārstīgumu, jūs atsaucāties uz ASV. Uh, par to, ka viņi izmanto mūsu zināšanas, ko mēs paši pietiekam labi neizmantojam. Nu, pieņem to zināšanai, mēģināšu labāk saprast, uh, ko, kas ar to domāts, bet nu, tas viss laika gaitā. Tālāk par koordinatoriem un parlamenta lomu. Es domāju, ka visi var pieņemt to, ka jā, ir jārīkojas. Un mēs esam gatavi domāt par konkrētu rīcību tajā pašā laikā. Uh, Mēs ļoti cītīgi sadarbojamies ar izaugsmas un konkurences ģenerāldirektorātiem, un komisāru kolēģi ir saprats, ka tā būs prasība, kāda tā būs jānosaka ne tikai attiecībās lauksaimniecību, bet mums būs jānāk klajā ar konkrētu priekšlikumu, kas ļautu mums panākt vienošanos no visām pusēm, arī parlamentā. Eiropas Savienības rīcība tika atbalstīta, to es pamanīju, nu, Agņo kungs varbūt uh, gan pret to iebeld, bet nu arī tas jau bija sagaidāms. Cenu satricinājumi, cenu šoks, uz ko atsaucās kārtīkungs. Nu, mēs nevaram pilnīgi noteikti paredzēt uh, nākotni, bet ir zināmas uh, jomas, kur pēdējo divu gadu laikā ir bijušas problēmas. Cūgaļa, piens, nu, to turpināsim risināt. Uh, lielopu audzētājiem arī būs uh, jāstops ar zināmu spiedienu. Uh, Mēs zinām, kāda ir situācija ārpus Eiropas Savienības, turklāt paturot prātā apvienotās karalists izstāšanos, nu, būs jāturpina sekot šai situācijai, lai saprastu, vai ir nepieciešama kā tālāk iejaukšanās un tālāk rīcība. Manuprāt, tie jautājumi, kas ir identificēti ziņojumā, jūs lielākoties šķiet tos atbalstījāt. Es nedzirdēju, kāds. Uh, Eh, teiktu, ka jūs gribat nākt klajā ar citiem papildus priekšlikumiem, papildus mūsu piedāvātajām rekomendācijām. Tas pilnīgi skaidri norāda, ka eksperti ir kopumā labi pastrādājuši, piedāvājot šādu vismaz eh, rekomendāciju izvēli, ko varat pārdomāt, eh, domājot par tālākiem priekšlikumiem likumdošanas kontekstā. Šis ir ziņojums. Uh, un uh, esam lūguši, lai visi komisijas ģenerāldirektorāti tos izskatītu un tad saprastu no šīs izvēlnes, kādus instrumentus, kādus priekšlikumus varam virzīt uz priekšu, lai tas nāk par labu lauksvieniekiem, kas galu galā ir tas mūsu centrālā mērķa grupa. Priekšādātāji, es gribētu atbildēt uz šiem jautājumiem, bet es gribētu arī dot iespēju uh, darba grupas speciālistiem arī atbildēt uz dažiem konkrētākiem jautājumiem, jo īpaši par uh, nākotnes darījumu tirgiem. Tātad, ja runa par šo ziņojumu, tad ir skaidrs, ka ļoti uh, daudzus punktus vajadzēs uh, virzīt uz priekšu tieši komisijai. Uh, Bet, protams, mēs priecājamies par jebkurām aktivitātēm arī šeit, eh, parlamenta komitejas izvērstajām. Tieši tāpēc mums vajadzētu izdarīt spiedienu un mēģināt to darīt no visām pusēm. Sākumā nu, gribētu atbildēt uz jautājumu par starpnozaru organizācijām. Eh, šķiet, ka Spānijā šāda organizācija ir mazliet vairāk nekā citur. Eh, Vācijā šī situācija ir mazliet smagāka. Uh, Mēs neesam atraduši piemērus, kur šādas nozaru organizācijas būtu patiešām um, ļoti veiksmīgi darbojušās. Mēs gribam panākt, lai ražotāju organizācijas veidotu šādas starpnozaru organizācijas. Tātad tas ļaut ieviest kārtību tirkos. Pašlaik šie tirgi ir ārkārtīgi lielā nekārtībā. Protams, mēs redzam, ka dalībvalstis varbūt nav paveikušas visu, ko tās varēja darīt. Tagad jautājums par konkurenci starp ražotāju organizācijām. Ir divi ģenerāldirektorāti, kas savā starpā nodrošina šo dialogu, un mēs vēlētos noteikt, ka lai šie 15% būtu augstākais slieksnis, bet tad šis augstākais slieksnis ir jālikvidē. Ja ražotāju organizācijām ir 33% no tirgus, tad es nedomāju, ka būtu prātīgi, lai uh, viņas ierobežoties tikai uz pusi no šī daudzuma. Ražotāju organizācijām ir jārīkojas, un lai tās varētu to darīt, ir jāpieņem skaidri lēmumi un ir jābūt noteiktībai. Attiecībā uz nākotnes darījumu tirgiem un risku pārvaldību. Uh, Iespējams, mēs varētu mācīties no ASV. Esam um, mēģinājuši iekļaut dažas rekomendācijas, kuras mēs varētu attīstīt tālāk. Un uh, tagad uh, papildināšu Hoislinga kunga teikto. Jā. Protams, ir jādomā par šo daudzumu samazināšanu, bet uh, kas tieši tas būs? Vai tas būs ražotājs, vai būs organizācijas, vai arī valsts? Mēs uzskatām, ka šo regulēšanu vajadzētu atstāt tirgiem. Eh, galu galā šie tirgi ir vistuvāk šiem jautājumiem. Eh, valstu politiķi diez vai būs tuvāk. Un tas attiecas arī uz šo pienu krīzi, piena krīzi, uz cūkuļas eh, tirgu krīzi. Mēs noteikti varētu šo situāciju nākotnē uzlabot. Tāpat arī mums ir jādomā par vertikālo integrāciju. Protams, ka tas ir tāds bīstams brīdis šajā lauksaimnieku ļoti atkarīgajā lomā lauksaimnieki līdz ar to varētu būt ļoti viegli ievainojami. Mums ir vajadzīga caurdzamība un ir jānodrošina, lai lauksaimnieki piedalītos šajā vērtību radīšanas ķēdē. Tas ir pats svarīgākais punkts. Tas ļaus mums radīt daudz uh, jēdzīgākus rezultātus. Un pēdējais punkts, mēs nevēlamies protekcionismu, nekādu prote protekcionismu. Mēs vēlamies atklātus, atvērtus tirgus, un šeit mums noteikti vajadzētu arī nodrošināt uh, visas attiecīgās reformas lauksaimniecības nozarē, un tas ir jādara ar politiķu spiedienu. Paldies! Pāņi, ekspert, Paldies! Un tagad dosim vārdu jums, lūdzu. Nākamā runātāja jums vēl kas piebilstams. Juhašs kundz, lūdzu. Yeah. This one, okay, thanks. On market transparency, uh, first of Jā, paldies par tirgus caurskatāmību, par cenām, jo cenas jau tagad ir augstas, augstas izmaksas uh, datu apkopošanai, un te mēs nerunājam par uh, izmaksu paaugstināšanu, bet gan datu apkopošanas standartizāciju. Mēs vēlētos vienkārši racionālāk izmantot šo finansējumu. Otra lieta. Mums ir jāizmaina tas, kādēļ dati tiek apkopoti. Dati Tātad uh, cēnu datu apkopošana tika īstenot rīcība politikas dēļ, bet jāsaka, ka tā ir ļoti svarīga informācija arī lauksaimniekiem un arī pārējiem uh, piegādes ķēdes operatoriem. Un atbilstoši mūsu aptaujas datiem tas ir trešais svarīgākais uh, jautājums pēc laikapstākļiem un tam līdzīgām lietām. Tādēļ mums jau ir sistēma, bet to ir nepieciešams standardizēt, harmonizēt, un tai ir jākoncentrējas um, un jāizmanto šāds lauksaimnieka skatu punkts, jākoncentrējas uz lauksaimnieka lomu. Tas ir tas, uz ko mēs aicinātu. Paldies! Liels paldies! Redzu, ka komisāra kungs gribētu sniegt atbildi. Uh, Lūdzu. Jā, paldies. Izskanēja vairāki jautājumi. 30 tūkstoši impor, tonu importu no Tunisijas. Par to tika vieno, panākt vienošanās divu gadu garumā. Un tikai 19 tūkstoši tonu ir ievest. Tas nozīmē, ka um, Tunisijas imports nav varbūt gluži tik konkurētspējīgs pretstatā vidusjūras valstīm. Otra lieta - palīdzība Āfrikai. Tas ir strateģisks lēmums, kas tika pieņemts jau pirms kāda laika saistībā ar to, kā palīdzēt Āfrikai pašai ražot tā vietā, lai nākotnē rastos vēl lielāks migrācijas, piemēram, sloks un risks Eiropā. Komisārs Memiče ir uzņēmies un uh, nu, aizsācis ļoti svarīgu programmu, kur ir iesaistītas dalībvalsts un ārvalstu. Um, attīstības palīdzība, tur tiek sniegts atbalsts eh, lauksaimniekiem, lielā mērā tās ir sievietes, lai tās varētu labāk nodarboties ar lauksaimniecību, lai būtu pieejamas tehnoloģijas, lai būtu pieejamas uzglabāšanas iekārtas un jebkādas inovācijas, kas tām nepieciešams, lai varētu pabarot um, iedzīvotāju skaitu Āfrikā, kas aizvien pieaug, jo pretējā gadījumā mums būs uh, lielas problēmas un migrācijas riski nākotnē saistībā ar citiem iemesliem kā karš Tātad tīri um, iedzīvotāju skaita pieaugums uh, palielināsies. Un lauku attīstības programmas uh, Eiropā uh, Nu, protams, ir jāpatur prātā prioritātes, bet prioritātes reģionos un dalībvalstīs atšķiras. Dalībvalstīm ir iespējas grozīt savas lauku attīstības programmas, lai domātu, vai tas ir saistīts ar mājokļiem vai citiem īsterpiņa mērķiem, kas ļautu mazināt slogu saistībā ar migrāciju konkrētajā reģionā. Paldies! Liels paldies! Noejam nu, tālāk. Pārējiem pie atsevišķu deputātu komentāriem. Pāris minūtes katram, ja mums būs vēl papildus laiks, tad dosim vārdu ekspertiem. Tagad desakums lūdzu, pusotra minūte maksimums lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Lielas paldies arī par paveikto darbu. Jau 12 gadus eh, darbojos šeit parlamentā, un 12 gadus es prasu, lai eh, pieņemtie tiesību akti eh, būtu tādi, kas ir vajadzīgi. Uh, Tātad uh, šeit ir noteikti arī maksājuma mērķi, bet ja runa par pienu, dārzeņiem un gaļu, tad es domāju, ka šeit vajadzētu patiešām pieņemt pamatnoteikumus. Jā, protams, līkumos varbūt nav vajadzīgi grozījumi. Ja ir runa par uh, tirgulēšanas izmaksām, tad šeit vajadzētu runāt arī par neto cenām. Vispārējais ir necauredzami. Uh, Tāpat arī nevajadzētu izte, iz, iz, izvirzīt nekādas prasības attiecībā uz nepārdotiem produktiem. Un vēl kāds ļoti būtisks punkts, kurī vai, arī vajadzētu iekļaut, jo tas ir mazo ražotāju interesēs. Um, produktu maķējumā noteikti ir jānorāda arī produktu izcelsme. Piemēram, uz cigarešu paciņām tiek pieprasīts iekļaut brīdinājumus par kaitīgumu veselībai. Mēs nosakām šeit arī procentuāli, cik eh, šim marķējumam vajadzētu aizņemt no, pa, no iepakojuma. Viss pārējais šeit nedarbosies. Bieži vien uh, patērētāji vispār nezina, kas ir ražotājs, un, ja runa par certifikāciju, tad to noteikti vajadzētu arī tā stingrāk papētīt. Pani posūdēja. Paldies, Aijēlas kundze. Merci, monsieur le président, merci, monsieur. Paldies, priekšsādātāji. Godāmie kolēģi, Delēja kundze. Es gribētu pateikties eh, darba grupas eh, dar speciālistiem par viņu ieguldījumu. Esmu tikusies ar daudziem speciālistiem strādājot kā referente pie eh, KP ziņojuma par to, kā ierobežot cenu svārstīgumu. Uh, Kā jūs zinat, manu ziņojumu ar lielu vairākumu pieņēmuma pieņēma pagājušā mēnesī, un es priecājos, ka mēs esam nonākuši pie ļoti līdzīgiem secinājumiem. Tātad mēs šeit runājam arī par svarīgākajiem punktiem, par prioritātēm. Uh, Caurdzmība, um, cenās tirgu, cīņa pret negodīgu tirdzniecības praksi, uh, konkurences tiesību pārskatīšana un jo īpaši ir jāievēro 40. pants. Lauksaimniecība ir jāuzskata par nozari, kas nav piesaistāma ekonomikai. Tāpat arī es gribētu uzsvērt eh, to, cik svarīga ir nozī, cik, cik liela nozīme ir līgumu slēgšanai pārtikas ķēdē iesaistītajiem. Un šeit es gribētu runāt par starpnozaru organizācijām, kas atrodas daudz labākā situācijā, lai stiprinātu šīs pozīcijas. Tā kā mēs esam nonākuši pie tiem pašiem secinājumiem un tām pašām rekomendācijām, tad es uzskatu, ka tā ir pozitīva zīme, ja mēs domājam par KLP nākotni. E, komisāra kungs, es e, gribētu arī norādīt, ka mums ir jāsāk darbs pie jaunās e, kopējās lauksaimniecības politikas, un mūsu secinājumi noteikti būtu jāņem vērā turpinot šo darbu. Grupa zadaniowa zapoznała się. Domāju, ka darba grupa ir iepazinusies ar jūsu ziņojumu par ļoti, šo ļoti svarīgo tematu. Tagad Magīnes skundze lūdzu. Paldies priekšādātāji. Paldies visiem, kas izteicās. Man ir viens komentārs. Un es negribu pārāk daudz runāt par negodīgu tirdzniecības praksi. Uh, Komisāra kungs, jūs izteicāties itin piesardzīgi par tālāko uh, darbu, un es gribētu zināt, kāpēc uh, jums ir šāda piesardzība. Tāpat arī es gribētu zināt, kāda ir sadarbība ar konkurences ģenerāldirektorātu un iekšējo tirgu. Bet es gribētu zināt, vai arī vides ģenerāldirektorāts ir iesaistīts. Galu galā šeit ir runa arī par uh, ilgspējīgumu un ne tikai par cenu ilgspējīgumu, bet arī par vides ilgspējīgumu. Man interesē arī, uh, priekšlikumu attiecībā uz KLP nākotni. Ir vairāki punkti, piemēram, 190, 193, kas ir itin detalizēti. Es gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis par KLP nākotni. Ir pavisam skaidrs, ka autori iesaka, ka mums vajadzētu pāriet no šiem tiešiem maksājumiem to pašreizējā izpausmē un izmantot citus tirgus pasākumus. Es gribētu zināt, vai tas ir kaut kas tāds, ko jūs atbalstāt un ko jūs vēlētos papildināt. Jā, ir jau izstrādāts atzinums par negodīgām tiesniecības praksēm, un esmu pārliecināts, ka eh, šīs lietas iznāms Kostingers kundze. Domāju, ka mēs visi jau ilgi esam gaidījuši uz to, lai secinājumi tiktu prezentēti. Es es arī gribētu teikt eh, Gīzena kungam, ka mēs vēlamies, lai šiem tirgiem būtu lielāks spēks, bet, eh, diemžēl, šis spēks pašlaik pieder monopoliem, un miljoniem lauksaimnieku, diemžēl, nav iespējams nopelnīt iztiku ar pašreizējām tirgus cenām. Uh, To mēs varam pieredzēt visur, gan ziemeļos, gan dienvidos, gan austrumos, gan rietumos. Lauksaimnieku ģimenes izjūt arvien lielāku spiedienu, un tas sāk apdraudēt viņu izdzīvošanu. Tātad mums ir jādomā par uh, to, ka šīs prasības attiecībā uz dzīvnieku labklājību un citu arvien pieaug, un tāpēc ir grūti uh, nopelnīt iztikšanu ar pašreizējām tirgus cenām. Uh, pastāv ļoti liels līdzsvera trūkums, un uh, Ar pašreizējiem pasākumiem to nevar nodrošināt. Tāpēc gribētu uzdot jautājumu komisāram. Varbūt vajadzētu ieviest konkrētu laika grafiku īstenošanas pasākumiem. Jau gadiem ilgi mēs dzirdam par brīvprātību, par apņēmību rīkoties. Mēs ar, esam par to dzirdējuši neskaitāms reizes, esam arī ar šeit par to diskutējuši. Komisijas darba programmā jūs apņēmāties uzsākt pasākumus, tad tas attiecas uz tirgus caurredzamības, līgumu izmantošanu, uz negaudīgas tirdzniecības prakses izskaušanu, un, protams, tas attiecas arī uz konkurences tiesībām. Domāju, ka mums ir vajadzīgas likuma iniciatīvas jau šogad. Uh, Herents Garcia. Sí, gracias. Eh, quiero desearle al comisario y a todos ustedes un feliz año 2010. Paldies! Es gribēju vispirms novēlēt komisāru kungam un arī visiem pārējiem laimīgu 2017. gadu. Ierosinājumi mm, KLP jomā 19. gadā, mm, tātad pie tiem mēs sāksim strādāt, tos nolēmsim šajā gadā, tā ka tas būs ļoti svarīgi mums visiem un arī sektoram. Es arī gribētu pieskarties jautājumam par uh, Eh, riska pārvaldības sistēma izstrādāšana attiecībā arī uz nākotnes darītījumiem, kuriem vajadzētu nākt tā tādiem papildus elementiem, nevis vajadzētu aizstāt atbalsta sistēmu, kāda pastāv šobrīd. Šīm sistēmām būs jābūt um, eh, savietojamām ar tām sistēmām, kas pastāv dalībvalstu līmenī, jo mēs eh, nevaram salauzt to, kas darbojas, kas jau ir ļoti labi darbojies. Gribētu zināt, vai Eh, šī cēnu eh, novērošanas eh, iestāde, vai to varētu attiecināt, vai tās darba varētu paplašināt arī uz dārzeņu sektoru, tātad ne tikai gaļas un piena sektoru. Ir notikušas dažādas svārstības cenās, tas ir radījis lielu tādu nedrošību šajā sektorā, jo tas ir pakļauts lielam spiedienam no ārpuses. Piemēram, tiek dažādas slimības ievazātas no trešajām valstīm, un visbeidzot, vai būs Eiropas līmeņa priekšlikums par pārtiks ķēdi, kāds mums ir Spānijā, ar soda sankcijām tiem, kas realizē negodīgu praksi pārtiks piegādes ķēdē. Gribētu zināt jūsu viedokli šajā jautājumā. Paldies! Paldies! Vārds nākošai runātājai. Es gribētu pateikties jums par ļoti labo ziņojumu. Domāju, ka ir e, jādara kaut kas, lai e, lauksaimnieki varētu piekļūt e, Junker investīciju fondam, jo šobrīd tā ir problēma. Mums ir tik daudz pieejamu līdzekļu. Un Eh, saimniecībām ir lielas izmaksas, bet eh, liela daļa šo lauksaimnieku uzņēmumu viņi nevar piekļūt finansējumam. Un tālāk runājot par piegādes ķēdi. Vai lauksaimniekam būs eh, pašnoteikšanās tiesības attiecībā uz savu zemi, zemes īpašumu, vai tas būs Austrijā vai citur? Visi mēs runājam par pārtikas ķēdi, bet nepieciešams arī ar nodrošināt, lai lauksaimnieks saglabā uh, Eh, savu spēku un eh, varu, kāds ir bijis arī agrāk kooperatīvu sistēmā. Tātad, vai tas ir viens no jūsu mērķiem vai nē? Vai jūs varat apstiprināt? Paldies! Paldies! Eh, Būdas kungs, vienu minūti. Šo tuturorā mulciānu. Mă bucur. Paldies, eh, priekšsādātāji. Es gribētu novēlēt visiem ļoti labu jauno gadu. Eh, Tātad mēs šeit runājam par lauksaimniecību pozīcijas eh, stiprināšanu apgādes ķēdē. Es pozitīvi vērtēju ziņojumu secinājumus un ieteikumus. Daži no tiem nebija nekas jauns, un es ceru, ka mums būs tāds reāls darba kalendārs, lai īstenotu no vienas puses, lai īstenot šos rekomendācijas. Es gribētu pieskarties tādiem dažiem faktiem saistībā ar manu valsti. Rumānijā ir pieņemts likums, lai varētu stiprināt lauksaimnieku pozīciju apgādes ķēdē. Piemēram, ir noteikts lielveikaliem iepirkt produktus eh, vietēji, tātad no tuvākā iespējamā piegādātāja, kas eh, dod zināmas priekšrocības eh, lauksaimniekiem un patērētājiem. Tāpat laikā šīs izplatīšanas ķēdes nav, jāsaka, pozitīvā veidā uz to rēģējušas, un mēs esam draudējuši ar iesūdzēšanu tiesā, un cik es zinu, šādi pasākumi pastāv citās uh, valstīs. Uh, nepieciešams būt uh, godīgiem, tādiem patiesiem. Sakot, kā lauksemniecība pozīcija ir jāstiprina, nevar tikai aprobežoties tikai skaistiem vārdiem, kuri gal galā nedod nekādu devumu šiem lauksemniekiem. Paldies! Fumana kungs. Cik dank. Paldies. Domāju, ka šis darbs, ko ir paveikusi darba grupa, ir ļoti interesants un cerams, ka um, arī um, politiskā līmenī tiks izveidots īstenošanas plāns darba grupas rekomendācijām. Mēs pašlaik uh, riskējam, ka šīs rekomendācijas atkal nokļūs kaut kur atvilknē, un to mēs noteikti nevēlamies. Man ir tāds konkrēts jautājums. Jā, konkurences noteikumi ir tikuši vairāk kārt pieminēti, tie spēlē ļoti centrālu lomu. Un Pašlaik kopējā lauksaimniecības politikā mums ir vairāki uh, punkti, kur mēs mēģinām stiprināt piedāvājumu. Tad, tad uh, dārzeņi un augļi. Šis būtu viens piemērs. Šeit mēs redzam, ka uh, zemnieku uzņēmumi var apvienoties lielākās organizācijās. Un otrs piemērs ir šie aizsardzības konsorcija. Uh, kas ir pieminēti piena pakotnē, kas ļauj uh, regulēt konkrētus produktus ar izcelsmes marķējumu. Vai darba grupā ir konkrēti papētījusi šos piemērus, un vai uh, tā nav padomājusi ka šo sistēmu varētu attiecināt arī uz citām jomām, uz citiem produktiem. Domāju, ka šie piemēri ir gana interesanti un mūsu uzmanības vērti. Hoibušas kundze. Kīznikungs, jūs norādījāt, ka jūs vēlaties, lai šis regulējums paliktu e, pašos tirgos. Mēs gribētu zināt, kas to visu apmaksās. Mēs esam zaudējuši tik daudz piena šajos uzņēmumos, tāpēc, ka tas viss ir atstāts novārtā. Vācijas piena kontrolas iestādes ir sapratušas, ka šīs kontrolas iespējams bija pārāk striktas, un uh, mēs esam uzklausījuši uh, ļoti daudzus zemniekus un redzam, ka daudzi vienkārši vairs nevēlas piegādāt pienu. Uh, Šeit nav runa par kaut kādiem sliktiem lēmumiem, te ir jādomā par politiku. Tika runāts arī par līgumiem, bet eh, krīzē mēs piedzīvojām, ka lauksaimnieku izmaksas netiek nosektas. Mums ir, cauredz, mums ir vajadzīga cauredzamība. Vajadzētu ņemt vērā arī lauksaimnieku ieguldījumu. Vēlreiz es gribētu runāt par uh, tirdzniecību. Kā mēs varam nodrošināt, lai zemnieki būtu vienādās pozīcijās ar mums, ja mums ir tādi uh, reģioni, kur uh, uh, piena ražotāji pat nevar izvēlēties savu apstrādes uzņēmumu? Tad, tad ja zemnieki apvienojas eh, tādās kā savienībās, tad viņiem ir tikai viens iepirkējs. Līdz ar to piena ražotājiem vairs nav um, nekādas īpašas vēlmes iestāties šādos kooperatīvos. Noihlas kundze, Eh, paldies arī no manas puses vēlētos visiem novēlēt laimīgu jauno gadu. Uzskatu, ka šis temats ir ārkārtīgi būtisks visiem lauksaimniekiem. Nesen eh, biju Āfrikā kādā konferencē, un tur tika teikts, ka tirsniecība ir karš. Un ja tirsniecība tiek apzīmēta kā karš, nu, tad, protams, neviens vairs nevēlēsies to darīt. Tomēr mums vajadzētu to darīt, un tad visiem tirdzniecības partneriem arī vajadzētu notrošināt līdzvērtīgus ieročus. Pašlaik šie ieroči ir ārkārtīgi nevienlīdzīgi. Man ir jautājums Kīsina kungam. Pašlaik mēs runājam par tirgu, par mm, noteikumiem, kas ir vajadzīgi tirgumu, un otras puses tiek runāts par riska pārvaldību. Es būtu gribējusi, lai šie punkti tiktu skaidri nodalīti. Ja runa par riska pārvaldību, kas eh, ir politiķu vēlme, tad šeit nav runa par to, ka eh, šeit tiks eh, risināts tas, ko tirgus nav spējis paveikt. Vai nu šeit būtu runa par dabas katastrofām vai par Krievijas sankcijām mm, tad jā, bet mēs nevaram šeit kaut kādā veidā vērsties pret uh, tirgus problēmām. Tātad ir skaidrs, ka tirgum ir jādarbojas. Eh, tirgum ir jādod visi vajadzīgie ieroči, un no otras puses ir eh, jābūt arī iespējai riskus kaut kādā veidā samazināt. Taču nekādā gadījumā nevajadzētu būt tā, ka šiem riska samazināšanas eh, instrumentiem mēs iejaucamies normālajā tirgus darbībā. Tad mēs šeit visi būsim sajaukuši kopā. Kovač. Pan... Un kuram tad būtu jāizstrādā šis uh, ierocis. Venegan kungs nākošais. Uh, paldies. Jā, man šķiet, ka mums uh, pie tā ir jāstrādā. Tas ir mūsu darbs, un ja mēs to nedaram, tad mazāk lauksaimnieki un arī citi var, var aizmirst par to visu. Man šķiet svarīgākais jautājums šeit ir, man varbūt var šķist dīvaini, ka kreisās grupas pārstāvs var uzdot šādu jautājumu. Kāpēc lauksaimnieki nevar piekļūt šim finansējumam jau nu pašā sākumā? Uh, lauksaimnieki varētu piekļūt tam, ja viņi varētu gūt peļņu. Un tad tie, kuriem ir finansējums, tad viņiem nebūtu nekādas problēmas līdzekļus aizdot. Tā vietā, lai radītu mākslīgas situācijas, kur lauksaimnieki var gūt finansējumu tādā situācijā, kad viņi negūst peļņu ar savu darbību, tad ir jādara varbūt kaut kas, jārisina šī situācija, kāpēc viņiem nav uh, peļņa, un tad jādomā, kāda ieroči tad ir nepieciešami. Ražotājiem ir jābūt uh, uz tādiem vienlīdzīgiem spēles noteikumiem uh, ar lielveikaliem un pārstrādātājiem uzņēmumiem. Tāds ir šis vienkāršais fakts, bet vai ir tāda reāla godīga vēlme to darīt un īstenot? Jo, ja mēs to nedaram, Ja šādas vēlmes nav, nu tad vissvarīgākais elements šajā ķēdē pazudīs. Un ir jāatkārto vēl un vēl, ka labā ziņa ir tāda, ka ir pārtikas ražošana rāda līdzekļus naudu, bet tas neaiziet vajadzīgiem cilvēkiem. Nauda ir un vienkārši vajag viņu novadīt un nodot primāriem ražotājiem. Paldies. Takuls kungs nākošais. Paldies priekšsēdētāji. Man liekas, ka te mēs saskaramies gan ar iespējām, gan arī uh, problēmām. Uh, šeit gribētu runāt arī par uzglabāšanas par rezervi līmeņiem. Piemēram, uh, Somijā viens no uh, dalībniekiem publiski sūdzējās, ka uh, nav pietiekami daudz inovāciju pārtikas sektorā. Vai jums ir kādas eh, diskusijas bijušas darba grupā par eh, risku pārtikas sektoram ar eh, tātad privātiem pretstatā korporatīviem uzņēmumiem? Jo pastāv liesks risks Kristian kungs, mēs pozitīvi vērtējam to, ka nepieciešams Eiropas Savienības ietvers piegādes ķēdē. Vai jūs varētu sniegt kādus uh, ciparus rādītājus par ekonomisko ietekmi, kāda ir negod, negodīgai tirdzniecības praksē uz lauksainicības sektoru, kurā mm, vietā tad šajā piegādes ķēdē vajadzētu veikt uh, būtiskākos ekonomiskos uzlabojumus ar šo ietvaru regulējumu? Kāda ir ekonomiskā ietekme, ko mēs varam saskatīt lauksaimnieku līmenī? Paldies! Maņa puse Miller. Miller kundze. Paldies, Gīzena kungs, par šo ziņojumu. Uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, ka darba grupa ir nākus klajā ar konkrētām rekomendācijām. Uh, uzskatu, ka šeit nav nekādas uh, mm, pretrunas uh, ar risku pārvaldību. Es uzskatu, ka tā ir tikai tāda daļēja apdrošināšana. Jautājums, no kurienes tad nāks šī nauda? Es neuzskatu, ka mums vajadzētu šo naudu ņemt no pirmā pīlāra. Nākotnes darījumu tirgi, manuprāt, varētu attiekties tikai uz pienotavām. Uzskatu, ka lauksaimnieki nav spējīgi citās jomās šeit iesaistīties. Uh, Ja ir runa par cenām un daudzumiem un, un sarunām, kas uz to attiecas, tad uzskatu, ka lauksaimnieki būtu šeit jāiesaista. Atsakoties no piena kvotām, esmu daudz ko iemācījusies, un lauksaimnieki īsti nav sapratuši, ka viņi ir uzņēmēji tirgu un ka viņiem vajadzētu labāk rīkoties. Uh, Tāpat arī mums ir jāpadomā par lauksaimnieku ģimenēm. Šeit vajadzētu domāt par nacionālo mērķu izpildi. Domāju, ka mēs visi vēlamies stiprināt lauku apvidus un vēlamies saglabāt ģimeņu uzņēmumus. Šajā jomā ir jārīkojas ne tikai komisijai, mums pašiem parlamentā arī vajadzētu pildīt savus mājas darbus un izteikt attiecīgus priekšlikumus. Jāra kungs, Paldies darba grupai par sagatavoto ziņojumu. Man būtu lūgums. Un divi jautājumi. Lūgums attiecas uz komisāru. Kā jau mani kolēģi norādīja, pašlaik mums vajadzētu izmantot šo stimulu, šo vilni un uh, sākt rīkoties. Savādāk mēs būsim sagatavojuši skaistu ziņojumu, kas neko lielu nedos. Šeit ir runa par obligātu uh, lauksamnieku iesaistīšanu, par uh, biedrību veidošanu, par dažādām um, likumdošanas darbībām. Šeit mēs varētu varbūt piesaistīt arī konkurences mm, komisāru. Tagad jautājumi. Pirmais jautājums attiecas uz intervenciju. Manuprāt, šie pretrunīgi intervences mehānismi ir pārāk sarežģīti un pārāk lēni. Jā, jūs teicāt, ka mums ir vajadzīgi šie līdzvērtīgie instrumenti. Varbūt mums vajadzētu domāt par ātrāku rīcību. Um, pašlaik šī intervence, diemžēl, nedarbojas. Un otrais, vai jūs esat veikuši pētījumus par to, ka Nu, tad, kad uh, nekas vairs nedarbojas, varbūt uh, mēs varētu ieviest tādu, kā zināmu, certifikācijas sistēmu, kas uh, Eh, uzliktu pienākumu lauksaimniekiem eh, veikt dažādus uzdevumus, varbūt arī atbildēt uz dažādiem jautājumiem. Tas ir patiešām apkaunojoši. Šeit tiek teikts, ka ar certifikāciju tiek traucēts konkurencei. Aguilēras eh, kundzei viena minūte. Maldies! Gribēju izteikties eh, par eh, vienu lietu. Gribētu atgriezties pie tā, kas tika iepriekš teikts. Par olīveļu. No Tunisijas. Tas eh, bija plānots pasākums, Eiropā tā nebija tik smaga problēma. Jūs runājāt par līdzekļiem, kas ir pieejami sadarbībā ar Āfriku, tam es piekrītu, bet eh, savukārt kam nevar piekrist. Un eh, te nu, mans jautājums jums, vai Eiropas lauksaimnieki un tie, kas strādā, lai uzlabotu šo lauksaimniecības situāciju, Vai viņi nepiekrīt nav pozitīvi noskaņot attiecībā uz šiem līgumiem ar Āfriku trešajām valstīm, jo tur netiek nodrošināt tā pašu, to pašu prasību izpildu, kāds mēs um, uzliekam šeit Eiropā. Tātad mēs neredam godīgi konkurences situāciju, runājot par kvalitāti, veselību, drošību, vidas prasībām un standartiem. Visi šie standarti ir ļoti stingri Eiropā un kļūst arvien stingrāki. Tātad tie ir daudz stingrāk kā citās valstīs, un tā ir problēmas būtība. Problēma jau nav ar eh, Āfriku eh, kā tādu vai Tunisiju vai citas izcelsmes produktiem, ja tie tiek ražot ar tādiem pašiem eh, nosacījumiem un standartiem. Es negribētu palaist garām šo punktu. Tas nenozīmē, ka es nevēlos palīdzēt, piemēram, lauksaimniecības sektoram Āfrikā, bet uh, mēs negribam pieļaut negodīgu praksi ar dažādiem ražošanas noteikumiem. Pētīrs kundze nākošā. Paldies, priekšsādātāji visas eh, darba grupas eh, rekomendācijas, kas mums šeit ir priekšā. Tās eh, varētu palīdzēt lauksaimniekiem. Tas varētu palīdzēt stiprināt lauksaimnieku pozīciju, un ja mēs nepievērsīsim uzmanību un nepalīdzēsim lauksaimniekiem, tad nezinu, kas to darīs. Mēs nevaram atstāt lietas vienkārši savā gaitā domāt, ka viss uh, automātiski noregulēsies. Katrai valstī ir savi strateģiskie jautājumi. Nav nodrošināta godīga attieksme pret lauksēmniekiem. Lauksēmnieki ir cilvēki, kas uh, nodrošina valsts tradīciju turpināšanu, tāpēc ir jānodrošina jau spēkā esošie tiesību akti. Atcerēsimies, ka mums ir direktīva, kas nosaka, ka visus maksājumus ir jāveic 30 dienu laikā, bet te mēs redzam šajās debatēs, ka šī direktīva netiek ievērota. Tāpat pastāv lielas atšķirības eh, starp eh, lauksaimniecības produktu kvalitāti eh, jaunu un veco dalību valstu tirgos. Arī tā ir diskriminācija, un tas nekādā veidā neatbilst direktīvai, kas regulē šos nosacījumus. Šobrīd pastāv ļoti daudzas negodīgas tirzniecības prakses. Mēs uh, Eh, zinām, ka ir eh, veikali, pārstrādātāji, kas vienpusēji lauž līgumus, kas arī ir pilnībā aizliegts. Tāpēc mums ir nepieciešams Eiropas līmenī, lai būtu skaidri noteikumi, lai varētu izslēgt jebkādu negodīgu a, eh, praksi. Es gribētu aicināt komisāru kungu mainīt arī regulējumu attiecībā uz jaunajiem lauksaimniekiem, un te es nerunāju tikai par eh, Horvātijas jauniem lauksaimniekiem, bet eh, visiem pārējiem lauksaimniekiem Eiropas Savienībā, kas arī ir norādījuši, ka viņi vairs nespēj šādā veidā darboties, un ziniet, ka mūsu laukciemat ir atkarīgi no šiem jaunajiem uh, lauksaimniekiem. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad gribētu uzklausīt eh, īrijas lauksaimnieku pārstāvi, kur ir mūsu viesis. Oh, okay. Please start. Thank you, Chairman. Paldies, eh, priekšsādātājs. Arī gribētu pateikties Hogan kungam par eh, vēlmi īstenot eh, ziņojumā ieteikto, un es gribētu aicināt komisiju pēc iespējas ātrāk nākt klajā ar ceļu karti. Ziņojumā ir eh, būtisks rekomendācijas cenu caurskatāmības uzlabošanai, tāpat arī neatkarīgiem centieniem, lai stiprinātu lauksaimnieku pozīciju pārtikas piegādes ķēdē. Komisija vairāk runā par uh, obligātu cenu ziņošanu gaļas, piena un uh, dārzeņu sektoros, lai būtu skaidrs, skaidrs šī cenu stratēģija. Es tāpat atbalstu arī ieteikumus, lai nodrošinātu efektīvu un neatkarīgu mazumtirdzniecības noteikumu īstenošanu dalību valstu līmenī, un tāpat arī priekšlikumi jauniem noteikumiem Eiropas Savienības līmenī, lai mazinātu negodīgu tirdzniecības praksi. Ir, jā, mums ir regulējums, kas tika ieviests pagājušā gadā, bet mm, aizliegums pārdot zemizmaksas zem ir liels kavēklis. Arī piegādātājiem ir jābūt pārliecinātiem, drošiem, ka sūdzības tiks izskatīts, ka tiks ievērot noteikumi un ka būs soda sankcijas, ja notiek pārkāpumi. Noslēgumā gribu teikt priekšsēdētājiem, mums lauksaimniekiem ir nepieciešams, lai šī ziņojuma ieteikumi tiktu īstenot, nodrošināt tādējādi nodrošinātu godīgumu eh, piegādes ķēdē un nodrošinātu lauksaimniekiem peļņas eh, maržu. Apmēram 21 miljonus lauksaimnieku ra ražo pārtiku visiem iedzīvotājiem, bet tas viss iet caur ļoti ierobežotu eh, tālāku ķēdes tīklu. Paldies! Bardzo dziękuję. Mamy zgłoszenie. Liels paldies! Eurokomers pārstāvis arī ir žala, zālē un gribētu izteikties, ja pareizi saprotu. Mūs rakstiski informēja, ka Eurokomers pārstāvi ieradīšoties šodien. Lūdzu. Prošā. This way. <laughs> thank, you, thank you, Chairman. Uh, Christel Lidberg from Europe. Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Eiropas mazumtirgotāju, vairumtirgotāju pārstāvju asociācija Eiropas Savienībā. Apsveicu, paldies par uzklausīšanas organizāciju. Organizēšana tā bija ļoti interesanta. Dzirdējām ļoti vērtīgus komentārus. Un paldies arī par rekomendācijām no īpašās darba grupas. Attiecībā uz daudzām rekomendācijām varam pievienoties. Uh, izņemot viena nodaļa. Tā ir saistīta ar negodīgu tirzniecības praksi. Mēs nesaprotam, kādēļ mēs koncentrējamies tirzniecības praksi un kādēļ Eiropai vajadzētu Eiropas Savienības līmenī to regulēt. Mēs varam piekrist saistībā ar svarīgākajiem jautājumiem rekomendācijās. Ir nepieciešams, lai lauksaimniekiem būtu iespējas vest sarunas, ir jānodrošina augstākas kvalitātes standarti, varam atbalstīt arī līgumu uh, rekomendācijas par eh, riska pārvaldību, ļaut eh, pārvarēt eh, negatīvas situācijas un krīzes, un lielā mērā varam atbalstīt arī lielāku tirgus transparenci. Mums ir jāskaidro, kas notiek no nu, saimniecības līmenī, mazumtirzniecības cenas līmenī, bet īsti mūs pārsteidz jā, jāsaka tie dati, kas tika norādīti attiecībā uz izplatīšanu. Tie ir vienkārši nepareizi. Tādēļ nepieciešams diskutēt par to, kur tad rodas pievienotā vērtība, kādā veidā nozara sastrādājas un kā vislabāk var sastrādāties lai būtu atbilstība uh, prasībām par uh, augstu kvalitātes produktiem uh, mazumtirdzniecības līmenī. Tas ir tas, kas nepieciešams mazumtirgotājiem, lai viņi varētu nodrošināt to, ko vēlas patērētāji veikalos. Tirzniecības prakses regulēšana nekādā veidā neļa, nepasargās lauksaimniekus no krīzēm vai nenodrošinās tiem labākas cenas. Prakse, kas identificēta ziņojumā, mums rada bažas Lielā mērā tas atspoguļo mazumtirgotāju attiecības ar uh, lielajiem uh, vairumtirgotājiem, nevis lauksaimniekiem. Tirzniecības praksi jau atrunā nacionālā likumdošana, tā gan saistībā ar definīciju, gan arī ar izpildes satvaru. Un tāpēc, ka mazumtirgotāji tirgojas nacionālā līmenī, dati ir aptuveni 80%, Un mums nešķiet tādēļ, ka būtu šeit milzīgas pārobežu konteksts, kur Eiropas Savienības uh, regulējums būtu labāks nekā dalībvalsts līmenī. Tādēļ mums nešķiet, ka jauna likumdošana nodrošinās vienlīdzīgus spēles noteikumus, bet mums ir bažas, ka tas ļaus uh, dalībvalstīm uh, atlasīt tikai tās pozitīvākās normas un tādējādi būs tirgus fragmentācija. Mēs pozitīvi vērtātu diskusijas, kas koncentrētos uz tiem svarīgākiem jautājumiem, no sirds atbalstām pienācīga dialoga noturēšana gan nacionālā līmenī, arī starp nozaru organizācijas ir uh, lielisks solis uz priekšu, ja nu tās pastāv. Bet tas var notikt arī citā kontekstā. Šāds dialogs uh, nodrošinās labāku atbilstību starp pieprasījumu un piedāvājumu saistībā gan ar apjomu, kvalitāti, kā arī atbalstu inovācijām. Paldies! Liels paldies, dāmas un kungi! Gribēju uzklausīt šo viedokli. Mani ļoti interesē tas, kas sakāms mazumtirgotājiem, jo mums nepieciešams dialogs. Mums neizdosies uh, bez dialoga vienam otru pārliecināt. Tas ir dialogs, kas ir balstīts uz argumentiem. Tādēļ aicinām jūs iesūtīt arī rakstisku pienesumu šim dialogam jo galu galā mums vienam otru ir jāuztur nopietni, jo nav jau jēgas argumentēt tiem, kas jau ir pārliecināti. Lai mums ir nedaudz vēl laika atlicis, tādēļ varbūt lūksim um, iespēju izteikties vēlreiz ekspertiem, teikt gala vārdu arī Dasokungs grib izteikties, un pēc tam ekspertiem divas minūtes katram. Lūdzu. Deskungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos tikai norādīt uz to, ka mēs ar parlamentu padomē un komisiju kopā jau esam milzīgi iejaukušies tirgus ekonomikā. Uh, Es gribētu, piemēram, norādīt uz viesabunēšanas atcelšanu. Pirms 12 gadiem mēs to sākām, mēs patiešām esam izdarījuši šeit tādu masīvu iejaukšanos. Un es gribētu norādīt Hogana kungam, ka mums vajadzētu patiešām uzsākt likumdošanas darbu, tā lai šajā sarežģītajā situācijā, kur uh, kurā pašlaik atrodas lauksaimnieki un apstrādes rūpniecības pārstāvji, ka mums patiešām ir vajadzīgas šādas likumdošanas izmaiņas, tieši tādā pašā veidā, kā mēs rīkojamies attiecībā uz viesabonēšanu. Yes. Thank you very much. Nākamais runātājs lūdzu. Lielas paldies par izrādīto interesi šajās diskusijās. Paldies par visiem pozitīviem komentāriem, kas izskanēja. Eiropas lauksaimnieku vārdā man ir prieks redzēt, ka tiešām ir interese rūpēties par um, Eiropas lauksaimniekiem, par ražošanu. Varu tikai vēlreiz uzsvērt, ka jā, tiešām ir ļoti svarīgi zināmos jautājumos nāk klajā ar likumdošanas priekšlikumiem, bet ir svarīgi darīt visu, kas mūsu spēkos, kā jau es to mēģināju, tīri veicināt lauksaimniekus, sadarboties. Iesaistīties un varbūt apvienot dažus korporatīvus un varam varbūt um, ļaut viņiem pārvarēt arī šķēršļus. Uh, Zinām, ka ir regulējums, kas rada arī liel, zināmas problēmas, bet bieži vien ir jārunā tīri par uh, sapratni. Ir svarīgi saprast, ka lauksēmniekiem ir jāsastrādājas, un mēs kopa kožeka darīsim, kas viss mūsu spēkos, tajā pašā laikā nepieciešams mums būs arī politiķu atbalsts. Paldies! Danke, danke Herr Vorsitzender. Uh, ohne Paldies, eh, priekšsēdētāji. Nevēlos atkārtoties. Un domāju, ka mums vajadzētu šīs diskusijas intensīvi turpināt, jā, jo attiecībā attiecībā uz uh, darba grupas eh, secinājumiem un rekomendācijām. Mums vajadzētu virzīties uz priekšu, lai nodrošinātu, ka Eiropas puse var uh, darboties aktīvāk. Protams, ka mums ir vajadzīga caudzmība, godīgas cenas, un tāpat arī mēs nedrīkstam samazināt produkcijas standārtus. Tāpat arī ir jādomā par uh, nodrošinājumu, par ražošanas pietiekamību. Uh, Tāpat mums vajadzētu domāt par ražotāju situāciju. Esam piedzīvojuši dažādus laikus. Mēs redzam, ka ir bijusi tā, ka piena cenas ir tādas lielveikalos, ka tas ir pats lētākais šķidrums, ko lielveikalā var nopirkt. Mēs uzskatām, ka mums vajadzētu šeit kaut ko darīt, mums vajadzētu vērsties pret šādām pretrunām. Protams, ka mums vajadzētu arī pārdomāt, kā rīkoties nākotnē, tātad eh, domāt par risku līdzsvarošanu, par cēnu un par sarežotajiem daudzumiem. Un, ja runa par uh, augu ražošanu, tad varbūt šeit ir vajadzīgi kaut kādi elastības instrumenti. Piemēram, šeit varētu izvēlēties periodus, kad tiek ražota biodegviela un kad tiek ražoti pārtikas produkti. Šeit mēs varētu nodrošināt tādu kā zināmu līdzsvaru. Uh, un tas ļautu daudziem lauksainiecības uzņēmumiem rīkoties dažādās jomās. Liels paldies par uzaicinājumu, un uh, es ceru, ka darbs turpināsies. Paldies, priekšsādātāji. Sākumā gribētu atbildēt Agņo kungam. Liels paldies, paldies, ka norādījāt un skaidrojāt cilvēkiem, ka apvienotā karalistē cilvēkiem ir paveicies, jo uh, mūsu valdība piecu gadu garumā ir sniegusi zināmas priekšrocības lauksaimniekiem, kas tiem nāks krietni par labu, un aicinājām arī izveidot šo starpnieku mm, lēmēja uh, lomu, kas tika izveidot pirms diviem gadiem, kas nozīmē, ka mm, šī ķēde no lauksaimniekiem līdz mazumtirgotājiem ir krietni uh, Uh, labāk organizēta. Šai struktūrai ir zināmas pilnvaras, mēs gribētu tās stiprināt, bet kopumā, manuprāt, šī sistēma kā tāda ir ļoti pozitīva. Agņo kungam gribētu teikt, jā, ir iespējams ļoti labi izmeklējošie žurnālisti, bet ja pārtiks ķēde pienācīgi darbojas, tad ir jābūt arī uh, caurskatāmai cenu politikai. Mums nevajadzētu vienkārši paļauties uz žurnālistiem, kas paveic savu darbu. Tas lielākais izaicinājums ir tāds, kā mēs kā lauksaimnieki varam panākt lielāku daļu no šīs mazumtirdzniecības vērtības. Uh, lauksaimnieki ir sastapušies ar milzīgu spiedienu, bet jājautā, kā tagad varam nu, stiprināt šo lomu piegādes ķēdē. Es patiešām uzskatu, ka ir jānodrošina lielāka daļa, lielākas iespējas, un to varēsim panākt tad, ja sadarbosimies un veicināsim uzticību. Uh, ir nepieciešama tādēļ aktuāli dati, kas šobrīd ir pieejami, ir novecojuši, reizēm divi, mē, divus mēneši veci. Uh, piena krīzes uh, laikā pēdējo divu gadu garumā situācija ir mainījusies, tādēļ ir nepieciešama šī jaunākā, aktuālākā informācija ne tikai izējai materiāliem, bet arī produktiem, kas tiek gatavot, izstrādāt no šiem izējai materiāliem. Un tad, kad būs šāda uzticība un būs lauksaimnieku pārstāvi, kam būs uh, vienāds uh, um, spēks, ka mazumtirdzniecības, um, mazumtirdzniecības pārstāvjiem beig beigās piegāds šeit būs godīgāk. Apvienotajā karalistē redzam, ka zināmi lauksaimnieki, kas ir iesaistīti uh, cenu noteikšanā, tātad uh, tiek izvērtētas uh, ražošanas izmaksas, arī viņiem jāstops ar tieši tādu pašu spiedienu. Uh, Bet, uh, kas attiecas uz nākotnes dariem tirgiem, pilnībā tos varam atbalstīt ar uh, tātad aktuālām cenām, graudu tirgus, tas ir ļoti labi darbojas pēdējo gadu laikā. Bet, ja plānojam um, strādāt ar uh, nākotnes dariem tirgiem gaļas kontekstā, piena produktu kontekstā, nepieciešama likviditāte. Kā to nodrošināt tirgu? Uh, Tas tiek panākts veicinot uzticību. Kā veicināt uzticību? Tas notiek balstoties uz aktuāliem datiem, lai būtu šī caurskatāmība procesā, un, manuprāt, šie aktuālie dati tam ir būtiski nepieciešami. Un tas ir viens no tūlītējiem lēmumiem, ko komisija varētu pieņemt, kas veicinātu tirgus caurskatāmību un arī ļautu pārvaldīt tirgus riskus krietni labāk. Paldies! Liels paldies! Penīgsa kungs, lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Sākumā paldies par ļoti interesantu uzklausīšanu. Šodien ļoti daudz ko iemācījos. Viena lieta, kas, manuprāt, bija ļoti interesanta, par to vajadzētu domāt. Tas bija komentārs no viena no deputātiem par riska pārvaldību. Jautājums, vai tas ir risinājums, vai tas varbūt varētu satricināt situāciju. Riska pārvaldība, manuprāt, varētu būt daļa no risinājuma, bet nu, to nevaram uzskatīt par tādu spēka samēru mainīšanu visā piegādes ķēdē. Otrakārt, pavisam īsi runāju arī par to, ka Eiropā ir izcēlas pētniecības um, iespējas, riska pārvaldība, zināšanas, kā to izmantot, lai nodrošinātu finansiālā veidā ilgspējīgas saimniecības. ASV organizācijas patiesībā izmanto mūsu pētniecības struktūras Eiropā, lai to panāktu. Vienīgā lieta, kur viņi ir tikuši vairāk uz priekšu, ir tas, ka pieņemot šo informāciju, uh, Viņi pavisam ātri beig beigās to īsteno lauks saimniecību līmenī. Komisāra kungs jau norādīja, ka nesot pārliecināts par šādu pieeju, bet es labprāt varbūt iedzertu kafiju un izskaidrotu, uh, kā tas notiek ASV, un varbūt šis process būtu interesants arī mums, saistībā ar informācijas izplatīšanu un pētniecības struktūru kapacitātes īstenošanu saimniecību līmenī, lai Eiropas saimnieks lauksaimnieki arī varētu būt konkurētspējīgi, lai būtu vienlīdzīgi spēles noteikumi. Abām pusēm aicinātu veidot šos infrastruktūru un vēlreiz paldies! Liels paldies! Nu, profesori, jūs jau um, saprotat, ka zālē ir daudz cilvēku, varbūt visi uz kafiju vēlēsies doties. Bet, nu labi, tagad, manuprāt, varam ķerties pie secinājumiem. Sākumā došu vārdu Nīserna kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu runāt par trīs punktiem. Uh, mēs uh, Saprotam, ka mums vajadzētu saprast, ka šis, um, šīs tirgus problēmas un risku pārvaldība ir divas atšķirīgas lietas. Tas nevajag jaukt kopā. Um, protams, uh, šī risku pārvaldība iet ārpus tirgiem, bet, protams, ka tirgi arī šeit ir vajadzīgi. Tieši tāpēc šeit ir vajadzīga tāda liela uzmanība. Attiecībā uz tirzniecības marķējumiem mēs esam šeit nonākuši pie ļoti īpaša secinājuma. Pie galda sēdēja daudzi tirgus pārstāvi, kuriem bija atšķirīga pieredze. Tādas Tātad, ja uzņēmumi ir lieli apstrādes uzņēmumi, tad eh, tiem var būt ļoti labas pozīcijas. Uh, Certifikācijas jautājums arī ir ļoti būtisks. Certifikācija ataino to, ka sabiedrība vēlas zināt vairāk par šiem produktiem, bet šeit ir vajadzīgi kvalificēti pasākumi, un tad noteikti tiks stiprinātas arī piegādātāja pozīcijas. Protams, ka patērētājiem pēc tam par šiem produktiem ir arī atbilstoši jāsamaksā. Uh, Mēs dzirdam šeit ļoti daudz kritikas, mēs runājam arī par kvalitātes nodrošināšanu, ka tai tiek daudz kas pakļauts, bet es uzskatu, ka mums vajadzētu to arī izmantot. Tagad gala uh, piezīmes. Tās attiecas uz uh, lauksaimniecības politikas reformām līdz 2020. gadam. Mēs esam nākuši klajā ar dažām tādām pamatidejām, kas varētu attiekties uz nākamo lauksaimniecības reformu. Nu, mums, protams, netika dots uzdevums veidot ceļu karti kā e, šai darba grupai, bet mēs varam šeit nosaukt vairākus punktus. Ja mēs e, pilnībā izmainīsim struktūras, teiksim, pārstrādes industrijā, un e, ja to varēs just arī pašā lauksaimniecībā, tad uh, šīs lauksaimniecības reformas uh, noteikti nevarēs uh, šīs mazīgās izmaiņas struktūrās pietiekami kompensēt. Mums ir vajadzīga jaunā paudze, kas arī rīt vēl vēlēsies nodarboties ar lauksaimniecību. Mums vajadzētu darīt visu, lai šis entuziasms nepazustu. Mums ir uh, vajadzīgs tāds sabiedrības viedoklis, kas ļaus lauksaimniekiem stiprināt savu lomu un turpināt savu darbu. Paldies! Paldies! Ja vēlaties uh, dot uh, iespēju izteikties vēl kādam darba grupas prāstāvim, tad lūdzu. Šobrīd īstais brīdis, lūdzu. Paldies, jā, izskanēja jautājums par ekonomisko vērtību. Ungārijā ir viens no striktākajiem UTP regulējumiem, tagad jau astoto gadu, un šis pētījums tika uh, izstrādāts gan pirms regulas, gan arī tagad pirms diviem gadiem, un tas patiesībā palīdzēja uh, Lauksaimnieki teica, ka viņu situācija ir uzlabojusies, jo īpaši attiecībās maksājuma periodiem. Tajā pašā laikā tas neatrisināja daudzas piegādes ķēdes problēmas, nu, piemēram, struktūrālie jautājumi, kvalitātes sistēmas, kā arī informācijas asimetrija. Tas var būt vērtīgs instruments, bet tajā pašā laikā tas neatrisina lauksaimnieku situāciju. Bardzo dziękuję jeszcze przed komisarzem. Liels paldies. Pirms dodam vārdu komisāram, redzam, ka komisāra biroja pārstāvja grib izteikties, bet šķiet, ka tomēr ne komisāra kungs lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Paldies vēlreiz par komentāriem. Šķiet, ka komitejas uh, nostāja ir tāda, ka ir vērojams atbalsts rekomendācijām. Uh, un arī grupas uh, re, ziņojumam. Tas, domāju, uh, iedrošinās mūsu ekspertus, kas strādāja pie šie rekomendācijām. Kostingers kundzei, Maginesas kundzei, Desa kungam un vēl citiem runājot par īstenošanu. Šī ir pirmā reize, kad uh, komisijas darba programmā 2017. gadam tas ir parādīts. Līdz šim tā vēl nebija bijis. Tādēļ varam no tā arī secināt, ka man ir tiešām saistības uh, uzlabot uh, pārtiks piegādes ķēdes darbību. Mums ir jāievēro parlamenta padomes un arī komisijas nostāvja, un te jau nav tā, ka mēs kādam uh, pielabināsimies. Mums vienkārši ir jāpārliecina, jāgūst atbalsts, lai varētu šos priekšlikumus īstenot. Tas pats attiec arī uz izaugsmas ģenerāldirektorātu. Vīdes ģenerāldirektorāta kontekstā man nešķiet, ka tur būs iespējas uh, Uh, gūt viņu atbalstu, ja neņemsim vērā lauksaimnieka ilgtspējību. Izaugsme un konkurētspējas ģenerāldirektorātiem uh, būs jā, jāpārliecinās, ka mēs panākam pēc iespējas lielāko atbalstu, un tad līdz likumdevējiem un padomē būs jāvienojas par konkrētiem pasākumiem, ko varam veikt, uh, likumdošanas kontekstā, lai uzlabotu pārtikas ķēdes un lauksaimnieku pozīciju tajā. Es zinu, ka Magines kundze jautāja par darba grupas nostāju attiecībā uz KLP reformām. Mums bija konkrēts darba uzdevums, bet visiem ekspertiem bija arī sajūta, ka ir jāpauž sava nostāja. Un nu, es varbūt nekomentēšu par uh, nostājām, viedokļiem, Manu 5. decembra runu varat izlasīt, tur ir mana nostāja par tiešmaksājumiem, ilgtspējību, tirgus noturību. Es domāju, ka jūs visus apmierinās. Es patiešām ceru, ka 2017. gada laikā mēs varēsim beigu beigās nākt klajā ar priekšlikumiem un nu, strādāsim ar pārējām kolēģijas eh, kolēģiem, lai panāktu vienošanos par idejām, kas ir ietverts rekomendācijās. Rengs kungs runāja pārtikas uh, un dārzeņu observatoriju. Jā, mēs paplašinām šo novērošanas centru darbu saistībā ar gaļas nozaru, papildus informāciju un domāsim arī par a, citām nozarēm, tajā skaitā pārtika dārzeņi. Šobrīd varbūt neteikšu neko saistošu par to, kādi būs konkrētie priekšlikumi, vai tas būs Eiropas Savienības līmeņa priekšlikums, jo, nu, gribētu ņemt vērā visu viedokli, kas izskanē arī šodien. Vēl kāda atbilde, ko gribētu teikt, ir tas, ka Junkera fonds ir pieejams lauksaimniecībai, un tad Nīderlandē mums nu, lauksaimniekiem un valdībai ir tiem jāpiekļūst šiem finansējumiem. Tur ir iekļauts arī MVU, MVU platformas, kas var piekļūt šim finansējumam, un es ceru, ka jebkāda likumdošanas lēmumi uh, šajā kontekstā ļaus panākt to, ka lauksaimniekiem vienmēr ir pieejams finansējums, nevis mazākumtirgotājiem, un lauksaimniekiem savu lomu nevajadzētu pazaudēt. Tik runāts par izmeklēšanu pārtika, tātad lielveikalu ķēdēs. Tā ir izmeklēšana, kas turpinās, tādēļ nekāds komentārs šobrīd nevaru sniegt. Nu, procesam sākumā ir jābeidzas, un tad to varēs komentēt. Var pie, pievienoties Flanagana kungam par vienlīdzīgiem spēles noteikumiem un uh, finanšu izmaksām. Ir jārunā arī par finanšu pieejamību. Jūsu valstī, jūs jau labi arī to zināsiet, ka ir divu pīlāru sistēma, un nu, tie varbūt uh, nepārāk uh, la, nav vienlīdzīgi saistībā ar pieejamību un izmaksām cilvēkiem, kas grib investēt lauksaimniecībā. Tādēļ uh, jāpanāk Eiropas investīcija bankas sniedz zināmas iespējas un nodrošina konkurenci tirgu, lai samazinātu naudas izmaksas. Naudas izmaksas dažās valstīs ir samazinājušās no 6 līdz 2,9%, 6% īstermiņa aizdevumiem, 2,9% ilgtermiņa, bet nu, sistēma situācija vēl aizvien nav apmierinoša tīri saistībā ar jauniem lauksaimniekiem, kas grib uzsākt uzņēmēju darbību. Ir jāapnodrošina samērīgas izmaksas pretstatā tiem lieliem procentiem, kas tiek noteikti īstermiņā aizdevumiem. Un tas nav pieņemami. Agilēras kundze runāja par Āfrikas ES lēmumiem, vienošanās. Um, Konkrēti Tunisija bija tiešām daudz bāžu gan Spānijā, gan Grieķijā, gan Itālijā par milzīgo olīveļas daudzumu pagaidu kārtā divu gadu garumā un, nu, problēmas patiesībā, tātad šā, šī situācija. Uh, Eh, beig beigās atrisinājās, jo tika importēts ļoti mazs apjoms, Tunisija nebija konkurētspējīga, Spānijai bija um, lielāks iespējas beigās, tādēļ var jums piekrist, šādi ir nepieciešami vienlīdzīgi spēles noteikumi attiecībā uz visiem tirgotājiem, un eh, jo īpaši tad, ja Eiropas Savienībā ir augstāki standarti, un tā ir nostāja, ko ieņem pilnīgi visās sarunās, kopš esmu stājies komisārā amatā. Pīters Skundze runāja par jaunajiem lauksaimniekiem. Uh, Es uh, to minēju arī 5. decembrī savā runā - tirgus noturība, ilgtspējība un uh, paudžu mājiņa. Ar nepacietību gaidu, ka Seže un uh, citas lauks, jauno lauksaimnieku organizācijas nāks klājā konkrētiem priekšlikumiem 17. un 18. gadā. Daudz vēl tādu nesu saņēmis, bet ar nepacietību gaidījuši pārējo. Eiro komercija. Gribētu tikai teikt, ja 20 dalībvalsts pašas ir rīkojušās, tas nozīmē, ka ir problēma. Eiropas Savienībai ir jā, tas jāņem vērā gan arī politiskā līmenī, un redzēsiet, kā padome, kā arī parlaments ir pamanījuši, ka šī problēma ir, un reaģējam. Ar to es saistītu arī šodienas uzklausīšanu, bet pozitīvi vērtēju jūsu atbalstu priekšlikumiem par tirgus caurskatāmību, kā arī lielāko organizācijas, organizēšanas līmeni. Uh, lauksaimnieku vidū. Ja jūs sakāt, ka dati par uh, tātad, ko norādījām, ir nepatiesi, nepareizi, tad gaidīsim pareizos datus no jums. Tas noteikti palīdzēs arī lauksaimniekiem. Mums diskusijās jānonāk pie līdzsvarot risinājumu konkrētiem pasākumiem, kas nepieciešami. Priekšsādātāji var tikai teikt, ka man ir tiešām liels prieks uh, par ziņojumu kopējo domu, kas šodien izskanēja, un tas mūs sniedz drosmi iet uz priekšu 17. gadā, lai nodrošinātu lauksaimnieka lomas pārtiks ķēdē stabilitāti. Paldies! Liels paldies! Paldies, komisāra kungs, pirms visiem pārējiem pasakos gribētu varbūt pavisam īsi izteikties arī es. Mēs runājam par piegādes ķēdi Un mums eh, jānāk ne tikai par to kodolīgāko pārtiks ķēdi, bet arī paplašināto pārtiks ķēdi, gan ražotāji, gan eh, izplatītāji, dažādi pakalpojumu sniedzēji un tā tālāk, jo galu galā arī tam visam būs ietekme uz ražošanas izmaksām. Un gribētu arī uzsvērt un vēlreiz uh, atkārtot ideju par dialogu piegādes ķēdē. No sirds gribētu aicināt mūs visus dialogā iesaistīties, jo tas nāks par labu mums visiem. Sākumā mums ir jācīnās ar spekulācijām. Spekulācijas tirgu pastāv. Ar tām ir jācīnās. Un tikai tad varēsim runāt par pāriem piegādes ķēdes elementiem. Runājam arī par sadarbību starp lauksaimniekiem. Esošā tirgus fragmentācija neļauj veikt koncentrētu ražošanu. Kooperatīviem ir jākļūst lielākiem, lai viņu loma sarunās būtu spēcīgāk. Mēs runājam par globālo, par Eiropas tirgu. Tādēļ nepieciešams arī Eiropas līmeņa risinājums. Tam var piekrist visi. Un tas ir tas, ko no mums gaida lauksaimnieki. Jautājums ir par to, kādā veidā nāksim klajā ar risinājumiem, tīri paturot prātā visus ārējos faktorus, starptautiskos nolīgumus, kas galu galā lielā mērā ietekmē gan konkurenci, gan arī lauksaimniecības modeli Eiropā. Vispārēji pieeja datiem. Tā ir patiešām būtiska. Datiem ir jābūt sabiedrībai pieejamiem. Un šāda universāla pieeja datiem ļaus mums būt labi informētiem par situāciju tirgū. Praksa rāda, ka tirgus regulējums, piemēram, finanšu sektorā, nav bijis pietiekams šī tirgus regulēšanai. Un tieši tādēļ radās krīze. Pārtikas ķēde, kurā ir novērojamas svārstības gan saistībā ar laika apstākļiem, gan arī dēļ citiem faktoriem norāda to, ka mums ir jāsadarbojas. Un iespējams mēs visi arī apzināsimies sadarbības spēku un kooperāciju lomu. Galu galā ne jau valstis ir tās, kurām šeit būtu savs vārds sakāms. Protams, ka valstīm un Eiropas saimnībai jānāk lajā ar likumdošanu. Tas ir mūsu spēks. Mūsu šodienas debates ir saistīts ar citām diskusijām par cenu svārstīgumu un arī citiem aspektiem piemēram, jautājums saistībā ar negodu, negodīgu komercdarbību pārtiks ķēdes ietveros. Manuprāt, šis bija ļoti vērtīgs pasākums, paturot prātā arī nākotnes diskusijas par KLP reformām. Gribētu no sirds pateikties darba grupai. Nododiet uh, manus pateicības vārdus arī darba grupas priekšsādātājiem. Liels paldies ekspertiem, paldies visiem diskusijas dalībniekiem par diskusijām. Gribētu pateikties komisāra kungam par to, ka esat uzņēmies šo ļoti svarīgo uzdevumu. Man bija um, tas prieks dot jums papildus laiku izteikties, nevis to saīsināt. Nu, jāatzīst, ka tā bieži negadās. Paldies visiem! Un mūsu nākamā sanāksme ir plānota 25. janvārī. Tā ir trešdiena. Gan no rīta, gan arī pēcpusdienā, un sako sanāksme arī ceturtdien. Jā, citu jautājumu, kas būtu izskatām, nevienam nav šodien. Tad liels paldies arī sekretariātam. Paldies par to, ka devāt mums pietiekam daudz laika, noturēt mūsu šodienas diskusijas. Visiem paldies!